So, meine sehr verehrten. Cenītās dāmas, godātie kungi, dargās kolēģis un kolēģi, sirsnīgi sveicu jūs šodien šeit Eiropas parlamentā. Sākam mūsu darba semināru, tiekamies ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem, runāsim par kopējo Eiropas komerclikumu. Jūs zināt, ka mēs jau. Uh, ilgāku laiku par šo jautājumu diskutējam. Diskutējam arī ar uh, konsultantiem. Zinām, ka arī nacionālajos parlamentos diskusijas ir bijušas ļoti intensīvas un arī ārkārtīgi atšķirīgi atzinumi ir bijuši. Nu, vismaz to tā redz Eiropas parlaments. Un tādēļ es gribu šodien mūsu vidū sveikt Eiropas komisijas vicepriekšsēdētāju Vivianu Redingas kundz, kas ir atbildīga arī par tieslietu jautājumiem Eiropas komisijā. Tāpat arī uh, sveicu profesoru Simeonu Simeonu Nides kungu, kas pārstāv Kipras prezidentūru, un uh, sveicu arī Dajanu Voles, kas bija Eiropas parlamenta vicepriekšsādātāja un līdz uh, ziņotāja par š, uh, CSL jautājumu. Tāpat sveicu visus mūsu viesus, Nacionālo parlamentu pārstāvjus uh, un arī uh, sirsnīgi sveicu Lordu Bones, kas uh, šeit uh, vadīs uh, nākošās uh, darba grupas sēdi šeit parlamentā. Un uh, es pats arī gribu izteikt pāris uh, komentārus par jautājumu, ko šodien skatām. Parlamentam uh, ir īpaša uh, attieksme un īpaša nozīme attiecībā uz šo jautājumu. Mēs šo uh, jautājumu esam skatījuši plenārsēdē balsojuši ar ļoti skaidru valgāju. Val, bal, vairākumu par volis ziņojumu balsojumu pagājušajā gadā, tādēļ esam pateicīgi komisijai par izteikto priekšlikumu. Par priekšlikumu ir nepieciešams incentīvas konsultācijas, un noteikti, nu, priekšlikums tāds, kā ir piedāvāts, m, pilnībā netiks pieņems, bet mēs esam gatavi par saturu un a, par saturu apkopojumu diskutēt. Taču tas fakts, ka mēs a, esam sasaukusi šo konferenci, parāda arī to, cik liela nozīme šim jautājumam ir uh, piešķirt šeit parlamentā. Mēs domājam, ka iekšējā tirgu tas ļoti nozīmīgs jautājums un iekšējā tirgu pavirzīs būtiski uz priekšu, ja tas būs labi izstrādāts, ja tas būs labs produkts. Un līdz ar to tas būs arī ieguldījums Eiropas vienotības procesā un to jāvērtē ļoti augstu. Manas uh, piezīmes ar to ir izsmeltas, un tagad došu vārdu komisārai Redingas kundzei un uh, tad uh, profesoram Simeonidis. Sākumā uh, Viviana Redingas kundze, lūdzu. Um, uh, actually, you... Paldies! Jums uh, taisnību šis priekšlikums ir uh, ar garu vēsturi jau vairāku desmitu gadu garumā mūsu labākie eh, komerctiesību juristi ir domājuši par to, kā šo priešlikumu izveidot juridiskā formātā, tad es gribētu pateikties eh, Lēnes kungam kā koreferentam un arī eh, Dianai Volosai par to, ka šis dokuments ir virzīts parlamentā, un arī es gribētu pateikties profesoram Simonīdim, jo Kīpras prezidentūra ir daudz darījusi pie šī dokumenta. Man šis dokuments ir apliecinājums, kā tais tiesiskums var veicināt pieaugumu, uh, atceļot eh, barjeras eh, attiecībā uz līgumu tiesībām dažādās dalību valstīs, un tādā veidā tiks ietaupīti izdevumi no likuma atšķirības, un eh, šie izdevumi ir ļoti lieli, īpaši maziem un vidējiem uzņēmumiem tiks izveidots viens vienots komerclikums, ko varētu lietot uzņēmēji un patērētāji saviem pārrobežu darījumiem, neatkarīgi no tā, kurā Eiropas Savienības valstī viņi atrodas. Likums nostiprinās patērētāju tiesības salīdzinot ar esošajiem likumiem un ies tālāk nekā daudzi valstu likumi. Tas nāks par labu patērētāju ekonomiskajām interesēm, jo patērētāji varēs eh, iegūt labākus noteikumus un eh, godīgāk, tātad zemāku cenu. Un es šodien uzstājoties gribētu pateikt, ka subsidiaritāte un proporcionalitāte ir ļoti svarīgi vienmēr visos Eiropas komisijas priekšlikumos, un e, šie bija arī pamatprincipi, veidojot e, kopīgo Eiropas komerc likumu. Tāpēc mēs izvēlējāmies e, neobligātu harmonizēto režīmu, uh, un neizvēlējāmies pilnīgu harmonizāciju kā parasti. Šie neobligātie noteikumi neaizstāja valstu likumus, bet piedāvā alternatīvus noteikumus, kas ir eh, pielietojami visās valstīs, kur notiek eh, pārrobežu darījumi. Un eh, tad šie pārobežu darījumi būs ātrāki un lētāki. Šis ir ļoti konkrēts priekšlikums, tas apskata tikai problēmas, ko mēs esam atklājuši un neiet tālāk par šo problēmu risināšanu. Šeit ir runa tikai par pārobežu līgumiem nav apskatīti eh, lielo uzņēmumu eh, līgumi un eh, darījumos starp diviem uzņēmumiem. Vienam ir jābūt ļoti mazam, jo šos mazos uzņēmumus visvairāk ietekmē atšķirības valstu komerc likumos. Neobligātais raksturs saskan ar līgumu slēgšanas brīvību, un tie uzņēmumi, ko apmierina esošais stāvoklis, var turpināt arī darbību pēc valstu līkumiem. Bet eh, tie, kuriem ir pieņemamāks kopīgais likums, var izvēlēties šo kopīgo likumu neviens eh, netiks eh, spiests eh, lietot Eiropas komerclikumu un nebūs nekāda izmaksa vai slogi tiem, kas nevēlas šo likumu pielietot, bet būs papildus iespējas tiem, kas izvēlēsies šo likumu. Komisija ir apzinājusies, cik grūti ir pieņemt jaunus priekšlikumus un pārvarēt šķēršļus, kas mums ir vienotajā tirgu. Es priecājos redzēt, ka diskusijas gan parlamentā, gan padomē virzās pareizajā virzienā. Tagad tiek pētīti noteikumi šai šajā priekšlikumā, un es priecājos, ka ir arī paredzēti vairāki semināri, un es arī gaidīšu ziņojumus no darba grupām, no jums un arī no IMCO komitejas, lai redzētu, kādā virzienā vajadzētu strādāt tālāk tiesiskās aizsardzības līdzekļu paketē ir paredzēti pasākumi, kas ir svarīgi gan politiski, gan ekonomiski, un visas iesaistītās grupas ir minējušas, ka tie ir nepieciešami. Komiteja vispirms analizē šīs eh, sadaļas un eh, novērtējusi pamatnoteikumu nozīmi. Arī padome ir to novērtējusi un eh, cerams, kā parlaments un padome eh, panāks, lai tiktu atrasts labākais līdzsvars no vienas puses starp izdevībām uzņēmumiem un patērētāju interesēm. Abām pusēm ir vajadzīga tiesiskā paļāvība un šai izvēlei ir jābūt reāli iespējamai. Komisija arī palīdzēs, lai izdarītu šīs izmaiņas, ko parlaments un padomu uzskata par vajadzībām, un mēs gaidām arī diskusijas valstīs sarunu e, laikā tiks domāts par to, lai nodrošinātu patērētāju aizsardzību un lai likums būtu pievilcīgs pirmkārt mazajiem un vidējiem uzņēmumiem, e, kam šajā krīzē ir jābūt e, spējīgiem apgūt jaunas iespējas un tirgu un pilnībā izmantot iekšējo tirgu, kas arī dos iespējas attīstībai. Ja mēs pārvarēsim šķēršļus, kas ir tirgu. Sirsnīgs paldies komisārai Redingas kundzei. Tagad Simons Simeonides, profesors, viņš uzstāsies Kipras prezidentūras vārdā. Lūdzu, jums vārds. Thank you, Mr. Chairman. Uh, paldies, priekšsēdētāji kungs, paldies par iespēju šodien uh, uzstāties un informēt par uh, sasniegto uh, Kipras prezidentūras laikā, pat ja nav sasniegts varbūt īpaši daudz. Kipras prezidentūra ir uh, strādājusi pie visiem jautājumiem. Tāda ir bijusi mūsu nostāja, neatkarīgi no tā, kāda ir mūsu nacionālā nostāja katrā jautājumā. Mēs aktīvi strādājām pie regulām par uh, laulāto īpašumtiesībām un par reģistrētām partnerībām, kaut arī mēs mūsu valstīs šādas partnerības vēl nepastāv, un mēs esam ieteikuši padomē apstiprināt virkni politisku vadlīniju. Līdz ar to var teikt, ka mēs neizvēlamies kaut kādus atsevišķus jautājumus no kopējā uh, Uh, klāsta. Un mēs esam, protams, arī strādājuši pie Eiropas komerc likuma projekta. Mēs esam apsprieduši šā priekšlikuma būtību. Tas varbūt nešķiet daudz, bet ja palūkojamies uz iepriekšējiem astoņiem mēnešiem, tad diskusijas galvenokārt bija veltītas provizoriskiem jautājumiem, tādiem kā tiesiskais pamats un citi un tad jūs varat saprast, ka projekta būtības apspriešana sākums ir nopietnas solis uz priekšu. Lai uzsvērtu mūsu vēlmi nonākt pie lietas būtības, mēs pat rīkojāmies diezgan netradicionāli. Mēs a, uh, nesākām a, uh, apspriest a, uh, pielikuma pirmo daļu, bet gan ceturto daļu par uh, tiesniecības līgumu saturu un tiesiskās aizsardzības līdzekļiem, jo mēs uzskatām, ka ceturtā daļa ir uh, šī komerc likuma svarīgākā daļa. Uh, un par to liecina arī diskusijas gan Eiropas parlamentā, gan starp ieinteresētajām pusēm. Uh, ceturtās daļas apspriešana palīdz uh, noskaidrot, kāda ir situācija ar akī komunotēru un uh, Eiropas Savienības dalību valstu tiesību aktiem. Un mēs uzskatām, ka šīs diskusijas kliedēs bailes no jaunā un nezināmā. Protams, nevar noliegt, ka pastāv dalību valstu starpā lielas domstarpības par šī projekta detaļām. Un dažkārt šīs domstarpības vispār skan, skar to, vai šās projekts ir nepieciešams. Mēs darbojamies labvēlīgas, konstruktīvas neutralitātes gaisotnē. Ne Protams, eh, šīs domstarpības droši vien pastāvēs vēl kādu laiku, bet balstoties uz savas pieredzes esmu bijis pasniedzējis vairāk nekā 30 gadus. Eh, esmu strādājis arī Atlantijas krasta otrā, Atlantijas okeāna otrā krastā, tad eh, jāsaka, ka ir jābūt uh, konstruktīvai pieejai. Ja 40. gados ekscentriski tieslietu profesori ierosināja izveidot vienotu komerc kodeksu, tad reti kurš ticēja šāda projekta īstenojamībai un pat tika apšaubīta tā nepieciešamība. Un vispār tika apspriesta apšaubīta kodifikācijas nepieciešamība neatkarīgi no uh, kodificēto normu satura. Tika apgalvots, ka ASV šīs komerc uh, normas ir pārāk atšķirīgas, lai tās varētu tuvināt, bet uh, tika uzskatīts, ka visu izlēms 48 dalību valstis, uh, labprātīgi un ka to neuzspiedīs federālā valdība un ka šāda labprātīga vienošanās tika uzskatīta par nereālu. Un tomēr tā tika panākta mazāk nekā 20 gadu laikā. Visi štāti izņemot vienu apstiprināja šādu vienotu komerc kodeksu un pēdējais štāts pievienojās 70. gados šim kodeksam tas uh, liecina par to, ka šis process var prasīt ne, nevis mēnešus, bet varbūt gadus. Mums ir tomēr jāstrādā, lai mm, noregulētu domstarpības un uh, uzlabotu uh, vājās vietas. Mēs mums ir jāstrādā paturot prātā, ka pat eh, dalību valstu komerc eh, likumu tuvināšana ir nākotnes interesēs un ka galu galā mēs spēsim vienoties. Un ja gara, gala rezultāts būs labs, tad visi visiem mums eh, parlamentām, padomēji un komisijai ir pie tā jāstrādā, un ja rezultāts būs labs, tad tirgus to pieņems, visi iepazīsies ar šo tiesību aktu un dalību valstis reiz šo tiesību aktu pieņems uh, un integrēs savā nacionālajā likumdošanā, un šis tiesību akts nebūs uzspiests no augšas, bet tas izplatīsies horizontāli dalību valstu brīvprātīgu lēmumu rezultātā. Šobrīd var likties, ka šī diena ir ļoti tālā nākotnē, bet tas nav iemesls zaudēt cerības. Un es vēlos arī noslēgt savu uzstāšanos uz šīs cerīgās nots, pateikties priekšsādātāju kungam par iespēju uzstāties un vēlu panākums īrijas prezidentūrai darbā pie šī projekta. Nākotā, nākošā runātāja ir Diana Bolisa. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. Paldies par to, ka uzaicinājāt mani atkal uz šo svarīgo sanāksmi, apspriežot Eiropas Savienības komerslikumu ar Nacionālo parlamentu pārstāvjiem. Ir ļoti svarīgi, lai mēs pieņemtu pareizos lēmumus un virzītos uz priekšu, un ir ļoti svarīgi sākt runāt par lietas būtību, nevis vienkārši runāt par to, vai to darīt vai nedarīt bet uh, varbūt mums vajadzētu runāt par uh, praktiskām lietām pēc tam, bet vispirms es vēlos runāt par to, vai vajag vai nevajag šādu priekšlikumu. Un man ir personisks skatījums uz šo jautājumu. Visā manā parlamenta karjerā 12 gadu laikā šis jautājums uh, man ir uh, bijis būtisks, esmu ar to strādājusi. Bet jāsaka, ka varu atskatīties vēl senākā pagātnē. Toreiz, kad es strādāju Londonā kā jauna advokāte un visā savā darba dzīvē, toreiz es nodarbojos ar pārobežu jautājumiem. Uh, palīdzot pusēm pārvarēt grūtības, kas saistīts ar uh, darījumu īstenošanu Eiropā. Un tad es nonācu parlamentā, un vismaz šeit mēs varam censties rast kādus risinājumus, kā atvieglot šo procesu, kā padarīt uh, iekšējo tirgu par reāli eksistējošu patērētājiem un maziem vidējiem uzņēmumiem. Un mēs esam tiešām uh, centušies to panākt, bet uh, mēs uzskatām, ka pēdējais solis vai posms, kas varētu dot tādu impulsu tālākai izaugsmē, ir šis uh, projekts. Es kā advokāte un deputāte varu teikt, ka mēs nevēlamies šeit vienkārši sarakstīt likumu, kas ir paredzēts sarežģītiem tiesas procesiem, bet gan veidot profilaktisku likumu, kas palīdzētu līgumslēdzēju pusēm, uzņēmumiem, pilsoņiem, maziem uzņēmumiem sākt darbu pilnīgā izpratnē par viņu attiecībām jau no paša sākuma. Šādu likumu mēs vēlamies izveidot, profilaktisku likumu, kas neparādz milzīgus un dārgus tiesu procesus, bet kas atvieglo uh, dzīvi uh, dažādās valstīs ar dažādu juridisko, tiesisko kultūru iekšējā tirgu es, kā jau gribēju teikt, nav tāds spēles laukums uh, juristiem, kas vēlas tiesāties, bet gan uh, likums tiem, kas vēlas strādāt. Šajā pakotnē ir svarīgi elementi, kas ir nepieciešami, lai nodrošinātu, ka mēs izstrādājam uh, tiesisko aktu kopumu. Uh, Protams, var teikt, ka ir citi tiesību akti, kas ir svarīgāki par Eiropas komerc kodeksu. Var runāt par konfliktu noregulēšanu, var runāt par valodu, par citiem jautājumiem. Es uzskatu, ka mums ir vajadzīgs uh, tiesību aktu kopums, lai mēs uh, virzītos uz priekšu. Mazo uzņēmumu pārstāvi manā vēlēšana apgabalā uh, teica, ka mēs eh, varēsim izmantot šo tiesību aktu tikai tad, ja šīs normas būs mums piemērotas un pieejamas visās oficiālās Eiropas Savienības valodās. Tā mēs varam veicināt eh, uzņēmē darbības apjomu pieaugumu. Un, eh, kā jau iepriekšējā runātāja norādīja, mums ir jāizstrādā tāds rezultāts, kas būtu vislabākais, vispārējais piemērotākais mūsu uh, patērētājiem. Un šis ir īstais priekšlikums īstajā brīdī. Šis priekšlikums pilnībā respektē subsidiaritātes principu. Kādu labāku subsidiaritātes piemēru mēs varam vēlēties, ja abas, kā to, kad abas puses var brīvprātīgi izlēmt par līguma slēgšanu. Un, ja šis priekšlikums tiks ieviesta, tas palīdzēs mūsu ekonomikām attīstīties šajā grūtajā laika posmā. Es kā referente, kad es strādāju pēdējos mēnešus parlamentā, tikos ar viesi no Ķīnas. Tas bija ļoti pazīstams eh, tieslietu profesors un tiesnesis, un viņš vēlējās ar mani apspriest Eiropas Savienības komerclikuma projektu. Viņš teica, tas ir tiešām interesants un brīnišķīgs priekšlikums. Un mana tagad uh, ir bail, ka ja mums pietrūks drosmes, tad citiem šīs drosmes nepietrūks. Paldies! Paldies, Dēnē Valis. Tagad pirmā darba grupa un es gribu jūs iepazīstināt ar uh, Lordu Bolnesu. Viņš vada juridisko uh, jautājumu un patērētāju aizsardzības uh, komiteju uh, apvienotās karalistes uh, apakšpalātā. Viņš uh, vadīs uh, nākošo darba grupu un tādēļ dodu viņam vārdu. Lūdzu. Uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es runāšu eh, īsi, lai paliktu laiks arī pārējiem runātājiem, un tomēr es gribētu vispirms pateikties jūsu komitejai par to, ka ir sasaukta šī sanāksme, arī ieskaitot eh, valstu deputātus. Šai iniciatīvai ir ilga Um, gara vēsture, un um, es domāju, kā mērķi ir visiem atbalstām, tātad nostiprināt pārobežu tirdzniecību. Par nelaimi šeit jau sākas uh, atšķirības, un uh, es domāju, ka uh, ir dažas savādas pretrunas, tātad mazie un vidējie uzņēmumi, jā, vēlas eh, redzēt šādu likumu pārējie uzņēmumi mazāk un ir bāžas par jaut, dažiem jautājumiem no patērētāja puses. Tiek uzskatīts, ka daži noteikumi nodrošina sliktāku patērētāju aizsardzību, ka ne viss ir ņemts vērā un ne viss ir skaidrs. Arī neviens nešaubas par komisijas motīviem, bet bija tāds uzskats, ka vai tiešām šis likums veicinās pārobežu tirdzniecību, kā nav pietiekami daudz pierādījumu šīm mm, faktam, un varbūt ir jāgaida uz patērētāju aizsardzības direktīvu ieviešanu Un ir jautājums arī par juridisko bāzi. Šis jautājums ir jāskata, lai redzētu, vai var konstruktīvi virzīt tālāk šo jautājumu. Tāpēc es dodu vārdu pirmajam runātājam, Džonam Tomasam, kurš ir agrāk strādājis tiesā apvienotajā karalistē un eh, arī Britu darba grupas vadītājs. Paldies! Un es eh, priecājos par ielūgumu šeit eh, uzstāties. Es runāju kā darba grupas priekšsēdētājs, un mūsu grupas sastāvā ir gan tiesneši, gan praktiķi no dažādām juridiskajām sistēmām. Mums eh, nav politiska mērķa, mēs esam apskatījuši iespēju, kā varētu šo instrumentu izveidot labāku, un tam ir jābūt labam instrumentam, jo tam ir jākonkurē ar to, kas ar tiem noteikumiem, kas ir tirgu un citās juridiskajās sistēmās. Uh, tātad tam ir jābūt eh, konsekventākam un skaidrākam. Mūsu ziņojumā ir apmēram 300 lapušu, tātad kā es to visu varu pastāstīt mazāk nekā 10 minūtēs. Man ir eh, apmēram 10 punkti, kurus es gribētu paskaidrot. Pirmais eh, punkts ir tāds, ka tehniski ir eh, tehniski līdzekļi, kas ļauj eh, atvieglot eh, struktūru, piemēram, var savākt definīcijas un vienkāršot terminoloģiju. Mēs jau esam nosaukuši piemērus, kā to darīt. Otrais ir jāvienkāršo, ir iespēja vienkāršot aptvērumu. Mēs domājam, ka likums var aptvert e, jaukta tipa līgumus, jo mūsdienu pasaulē e, nav pirkumi atdalīti no citiem pakalpojumiem. E, treškārt šim instrumentam būtu jāatspūgļo mūsdienu digitālā vide un dažas izmaiņas eh, ir notikušas un nav saņēmušas uzmanību. Eh, piemēram, ir pienākums piegādāt eh, preci, kas mūsdienu informātikas laikmetā vairs nav īsti aktuāli šī fiziskā piegāde. Tālāk ir svarīgi, lai pasākumi būtu piemēroti mērķim Es par to vēl runāšu vēlāk, bet es domāju, ka ir eh, jāpaskaidro šis eh, nolūks. Un ko eh, Diana Volēsa teica iepriekš, šeit nebūtu jādod iespēja juristiem pelnīt no tiesām. Protams, būs dažas tiesas prāvas, bet ir iespēja no tām izvairīties. Mēs ieteicām datubāzi un e, strīdu kārtošanas mehānismu. Šie ir vispārīgi jautājumi. Nākamais ir konkrēts jautājums. Mēs apskatām šo likumu no patērētāja perspektīvas un mēs domājam, ka šis neobligātais mehānisms ir pārāk vienkāršs un to var vēl tālāk vienkāršot. Piemēram, ja patērētāji tiek aicināti lietot šo eh, sistēmu, tad būtu jābūt saitei uz attiecīgo mājas lapu. Nākamais punkts, sēstais. Šim likumam būtu jātiecas uz visām pirmslīguma sarunām pašlaik ir noteikts, ka ja jūs eh, slēdzat līgumu šajā režīmā, tad eh, līgums ir eh, pielietojams retroaktīvi. Tātad arī informācijai, ko jūs dodat, ir jāatbilst valsts likumam. Un šeit ir jautājums, eh, kā tad tirgotājiem saskaņo šīs divas juridiskās sistēmas. Eh, septītais punkts atkal liecina, ka ir jāpiemērojas eh, elektroniskajai videi, tātad kā nodrošināt maksājumu drošību. Iepērkoties internetā ir jābūt skaidrībai, ka nauda tiek aizsargāta gadījumā, ja netiek saņemta prece, un mēs ieteicām mehānismu šim gadījumam. Tāpat arī būtu jāsaskaņo patērētāju tiesības ar tiesisko paļāvību. Piemēram, daudzos gadījumos varētu no arī būtu atkarīgs no tiesas interpretācijas, kas ir uh, uzskatāms par godīgumu, un tātad šeit ir um, atšķirībā no, atkarībā no juridiskās tradīcijas ir neskaidrības nelielas, un uh, neskaidrības ir pēc iespējas jānovērš. Mūsu devītais punkts ir divi piemēri, kā uzņēmums sadarbojas ar uzņēmumu. Mēs uzskatām, ka var uzlabot šo projektu, un ja uzņēmums ir izdarījis izvēli, tad nevar izvairīties no noteikumu pielietošanas. Un pēdējais uzticība e, ir e, un paļāvība ir termini ar dažādu nozīmi dažādās tradīcijās un ir e, šeit jānodrošina skaidrība. Tā tad gadījumā, ja ir pārkāptas saistības, tad nav nekādu kompensāciju saistību pārkāpējam. Uh, ir grūti tik garu ziņojumu pārstāstīt desmit minūtēs, bet es jums nosaucu piemērus, kādā veidā mēs ceram eh, strādāt eh, konstruktīvi, un mēs uzskatām eh, šo jautājumu par tehnisku. Mēs esam sagatavojuši vairākus priekšlikumus, alternatīvus priekšlikumus vai drīzāk tie ir domāti salīdzināšanai. Mēs nepiedāvājam alternatīvu priešlikumu, bet gribam pārbaudīt, vai šis priešlikums, jūsu priešlikums darbosies praksē. Tātad aicinu parlamentus iepazīties detalizēti, jo daudz vēl var uzlabot, un mūsu kritika ir konstruktīva. Paldies! Paldies, Džon! Nākamā eh, runātāja eh, ir eh, tātad Steņjakas kundze nevarēja atstāt Luksemburgu, jo viņai ir steidzams tikšanās šodien. Tātad dosim vārdu diviem nākamajiem runātājiem, bet pirms tam es gribētu atgādināt valstu un Eiropas parlamenta deputātiem lūdzu Eh, pierakstīties eh, runātāju sarakstā, lai mēs zinātu runātāju skaitu. Tagad es došu vārdu Šultenelkas kungam. Paldies! Un paldies par ielūgumu. Es runāšu par patērētāju aizsardzību un vienoto komerclīkumu Un kā Sērs Tomas teica, e, šeit šis jaunais likums konkurē ar esošo sistēmu, pastāv reizē ar esošo sistēmu. E, Tātad, ja kāds uzņēmums grib pārdot Eiropas mērogā, tad kādi likumi tiek pielietoti? Eh, ir četras iespējas eh, - patērētāja valsts, pārdevēja valsts, eh, abu likumu apvienojums un kaut kāds ceturtais likums. Bet šī ir tāda loterija tomēr, un rezultāts būs atkarīgs no tā, kā kurš likums tiks izvēlēts, un tā tad vislielākā iespēja ir tāda, ka tiks izvēlēta abu šo likumu kombinācija. Tas tā notiek arī esošajā sistēmā, ka e, pārdevējs var lietot savu likumu, bet e, pircējs var izvēlēties stingrākas prasības no savu likuma, ja tās ir uh, un šāda situācija nebūtu nav sarežģīta. Ja uzņēmums vēlas darboties Eiropas mērogā, tad pēc pašreizējās sistēmas ir divi veidi. Pirmais ir izveidot pārstāvniecības visās valstīs, kur notiek tirdzniecība. Tas ir vieglāk, bet tad tiek lietots patērētāja valsts likums. Otrā iespēja ir centralizēt uzņēmumu, tātad vienmēr tiek pielietots patērētāja likums ar dažiem izņēmumiem, vai arī, ja tirgotājs vēlas pielietot savu likumu, tad divu likumu kombinācija ir iespējama. Un ko darīs vienotais komerclikums, tas piedāvās trešo iespēju, eh, trešo iespēju papildus šīm divām parastajām. Trešā iespēja arī ir centralizēta, bet uzņēmums šeit var lietot vienoto komerc likumu un savu likumu kā vienīgo pielietojamo. Un tas nozīmē, ka ir tirgotājiem ir daudz vieglāk tad zināt, kādi noteikumi tiek eh, pielietoti vai nu vienotais komerclikums, vai arī eh, tirgotāja likums un tad daži jautājumi, kur um, nav jārunā par likuma izvēli, tad tie tiek skatīti citādi. Pašreizējais režīms no patērētāja viedokļa patērētājs var nodrošināt, ka tiek pielietots viņa likums vai arī šeit var lietot sava likuma aizsargātos noteikumus, tātad patērētājs tiek aizsargāts, bet jautājums ir, ja piemēram patērētājs iepērkas citā valstī, tad šeit ir spēkā pārdevēja likums, un pat ja daži pir pircēji, daži patērētāji domā, ka viņu pašu valstī likums eh, nav pārāk eh, labs, eh, izdevīgs pircējam, tad nevar būt īstas skaidrības, vai citā valstī viņam situācija ir labāka, jo patērētājs nevar paredzēt iepriekš, kāds tad būs līkums, kas būs pielietojams. Pārdevējiem ir dažādi, dažādas gan priekšrocības, gan trūkumi. Tā tad, um, ja tirgotājs strādā valstī ar vājāku patērētāju aizsardzību, tad viņam it kā ir šāda iespēja, bet vai Eiropas Savienībai būtu jāatbalsta šī iespēja? Un vēl parasti tirgotājiem ir jāievēro daudz dažādu valstu noteikumi, kas viņiem nav zināmi, un tā varētu būt arī problēma iekšējam tirgum. Ja jaunais komerces likums tiks uzlabots tādā veidā, kā Sērs Tomas jau parādīja, tad Vismaz ideja ir tāda, un pašreizējais projekts ir diezgan tuvu tai, ka patērētājiem ir garantēta um, laba aizsardzība ne tikai ar šo nejaušības elementu, kas apvieno divus likumus, bet um, aizsardzību garantē Eiropas uh, Savienība un tā tad aizsardzībai būtu jābūt labākai nekā esošajā sistēmā. Un pircēji, ka nepatīk viņu pašu sistēmu, tad var izmantot labāku aizsardzību ārzemēs, un arī tad ir skaidrāks, kuri noteikumi tiek lietot, jo tā tad vai nu komerc likums vai tirgotāja likums. Protams, ir trūkumi dažreiz atsevišķi noteikumi, varbūt eh, tirgotāja likumi var būt mazāk labvēlīgi patērētājiem nekā patērētāja likumi. Tādu piemēru nav daudz, bet tie ir. Un eh, skaidrs, ka katrai reformai ir neskaidrības vismaz pārējais laikā tirgotājiem eh, situācijai ir jābūt eh, daudz labākai, jo viņi var izveidot eh, vienotu atbilstību noteikumiem. Viņiem nav jādomā par daudziem dažādiem patērētāju valstu noteikumiem. Un arī labā aizsardzība, ko piedāvā Eiropas Savienība, ir labs arguments, kas veicina tirgu Un es domāju, ka ir jābūt šeit skaidrībai par to, ka šeit tiek veicināta kvalitatīva preču tirdzniecība un e, veicināti tie tirgotāji, e, kas nebaidās no patērētāju tiesībām. Tātad pat pārdevējiem joprojām ir eh, brīvība vai nu eh, izlietot šo jauno sistēmu, vai arī palikt eh, pie savas. Un varbūt vienotais komerclikums arī var parādīt to, ka šis uzņēmums strādā Eiropas mērogā un ir konkurēt spējīgs. Divi piemēri par patērētāju aizsardzību neatbilstības gadījumā ir paredzētas labas garantijas un ir noteikts e, garš termiņš salīdzinot ar valstu līkumiem. E, šeit pat ir runa par desmit gadiem. Priekšlikums ir jāuzlabo, lai tas būtu patiešām labs likums, strādājošs un strādājošs lai tas tiktu lietots arī tirdzniecībā internetā, lai to būtu iespējams lietot. Un es domāju, ka e, manas, man secinājums saskan arī ar Eiropas e, juridisko institūtu, ka šeit ir vēl jāturpina strādāt, lai sasniegtu mēķus, uh, bet ja šie mērķi tiks sasniegti, tad perspektīva var būt diezgan pievilcīga un eh, šis eh, jaunais komats likums būtu Eiropas kvalitātes zīme patērētāja aizsardzībai. Un patērētājiem šī situācija būtu redzama un uzņēmumiem arī paldies. Paldies! Eh, tagad lūdzu eh, Martīna Behāra Tušē. Paldies! Lai jaunais eh, komētas likums būtu veiksmīgs, tad ir jābūt skaidrībai, kā tas saistās ar Roma viens regulu. Komētas likumu var vai nu definēt kā 28. režīmu, kā vienotu likumu, uh, vai arī kā otro um, iekšējo likumu valstī. Roma viens regula uh, arī šeit ir jāņem vērā, tā lai netiktu traucēta pārobežu tirdzniecība. Daži autori neatzīst, ka Eiropas eh, regulas var veidot eh, valstu likumus, un citi autori mm, šaubās par to, vai komerclīkuma noteikšana par nacionālo līkumu atbilst eh, pašais direktīvām. Un labākajā gadījumā šeit ir runa par to, ka komētas likumam ir divējāds raksturs. Mums ir e, jāatšķir forma no satura šeit. E, forma ir e, regulēta, tā ir Eiropas sekundārā likumdošana, un tā pamato attaisno faktu, ka šeit ir runa par tiesas kontroli, bet saturs ir otrs tāds kā valsts uh, otrs uh, režīms, uh, ir noteikts, ka patērētā aizsardzība nevar būt sliktāka nekā direktīvās par Roma viens pielietojumu. Komisija secina, ka šis otrā režīma raksturs nozīmē, ka Roma viens regula tiek lietota kā parasti. Izvēlēties komerc likumu nenozīmē izvēlēties pielietojamu likumu. Šeit ir divi posmi. No vienas puses dalību valsts likums tiek izvēlēts kā pielietojams, no otras puses ir izvēle par labu komerc likumam kā valsts likumam varētu būt tā, ka tiek eh, lietots komerclikums eh, nepasakot kāds, ne, nenosakot šo pielietojumu likumu. Un eh, tomēr ir vēlēšanās izvēlēties Eiropas dalību valsts likumu. Šeit ar komerc likumu nebūs nesaskaņas starp dalību valstu likumiem un 6.2 pants Romas 1 regulā, eh, kur ir eh, paredzēta dažādu patērētāju aizsardzību, tātad dažādos līmeņos eh, šeit praktiski nav svarīgs. Tomēr ir ļoti žēl, ka šāds svarīgs jautājums ir noteikts apsvērumos vai arī regulas eh, paskaidrojuma memorandā. Būtu labāk, ja eh, šis noteikums būtu ierakstīts pantā. To ir iespējams ierakstīt 11. pantā. Mēs varētu papildināt ar tekstu, kā šeit ir ierakstīts sarkanā krāsā. Vienīgie obligātie noteikumi ir tie, kas ir noteikti pirmajā eh, režīmā, kas ietilpst otrā režīma aptvērumā. Bet eh, šeit Eh, ir jāņem vērā tas, ka 27. apsvērums iejaucas, eh, kurš eh, tā tad izslēdz nelikumības no komerclīkuma aptvēruma. Šis noteikums par izslēgšanu ir rakstīts ļoti vispārīgi un atceļošie noteikumi var tikt pielietoti. Piemēram, Francijas likumos visi, viss, kas ir pretrunā obligātiem noteikumiem, ir nelikumīgs. Tātad ir risks, ka var tikt izvēlēti e, šie noteikumi pat tad, ja puses izvēlas komerc likumu. Ir jābūt precīzi noteiktām, kas ir likumīgs un kas nē, lai nebūtu šādi pārpratumi. Ir patērētājs eh, ar šādu mehānismu jāaizsargā no brīža, kad patērētājs ir aizsargāts ar otro režīmu. Šie noteikumi nodrošina aizsardzību ļoti augstā līmenī un uh, Dokumentā jūs redzat tabulas, kas salīdzina valstu likumus un komerc likumu, un jūs redzat, ka komerc likums bieži nodrošina labāku aizsardzību nekā valsts likumi. Paldies! Ehm, tā tad, ehm, jā, atvainojiet, es neminēju, ka jūs esat no Parīzes universitātes. Tātad tālāk par Eiropas modeļa līgumu. Mm. Eh, tātad runās profesors Stodenmejer kungs lūdzu. Paldies. Pamatā, kad komisija ieteica Eiropas komerclīkumu, arī tika izdots paziņojums, kur tika paskaidrots politiskais konteksts un paredzēt vairāki papildinoši pasākumi. Šo pasākumu mērķis ir tāds, lai priekšlikums būtu vēl labāk lietojams praksē. Un ir vairāki šādi pasākumi. Eh, pirmkārt, viens ir minēts darba kārtībā, tātad tie ir uh, Eiropas eh, līgumu noteikumi, tātad noteikumu paraugs, un tā bija Dājans Volasas iniciatīva, kā iek, šī, iekļaut arī šo punktu darba kārtībā. Kāds ir komerclikuma mērķis, tas jau ir vairākas reizes paskaidrots ka uzņēmējs var pārdot savus preces visās citās 26 Eiropas valstīs, izmantojot vienu likumu un vienu IT platformu. Mērķis ir tāds, lai būtu viena veida noteikumi. Tātad jums ir tikai jāpapildina eh, šis līgums ar eh, pušu datiem, varbūt jānorāda piegādes laiks un vieta, un tad jūs varat eh, pārdot eh, savu preci. Uzdevums eh, šiem noteikumiem ir tāds, lai būtu standarta līgums, ko var papildināt ar specifiskām detaļām, un ir arī iespēja piemērot šo līgumu pušu vajadzībām. Piemēram, ja atklājas preces defekts, tad pārbaude ir jāizdara pēc iespējas ātrāk, ne ilgāk kā 14 dienu laikā. Un um, tā tad arī tādā veidā varētu nodrošināt tiesisko paļāvību. Eiropas eh, līgumu standarts ļauj noteikt, eh, kāds ir termiņš, piemēram, divas vai trīs vai četras dienas atkarībā no nozares un darījuma un preces rakstura. Tātad eh, šeit ir iespēja pielietot vispārīgos noteikumus konkrētajam līgumam. Komisija arī vēlas sagatavot šos noteikumus kopā ar interešu grupām, jo tām ir zināšanas par tīrdzniecību. Tas ir pirmais pasākums. Otrais pasākums ir 14. pāns, tātad eh, no regulas, kur ir ieteikts veidot datu bāzi un šajā datubāzē ir visi galīgie tiesas spriedumi par šo komerclikuma pielietošanu, jo tas ir tieši pielietojams Savienības likums, un to lietos pirmās instances e, tiesnesis visās pilsētās, tātad, piemēram, tiesnesis Turku, Somijā gribētu uzzināt, vai kāds cits tiesnesis pirms viņa jau ir lēmis par šādu lietu, un tad viņš var iepazīties ar datu bāzi, kur ir gan spriedumi, gan arī kopsavilkumi un tulkojumi, un tātad tiesnesis turku atrod um, Neapolē lietu līdzīgu, un tad uh, turku tiesnesis eh, novērtē šo eh, spriedumu un izlemj, ka arī viņš lems tādā pašā veidā. Tātad tiesām būs eh, iespēja apmainīties ar informāciju, un šī datubāze būs pieejama ne tikai tiesām, bet arī visām pusēm un sabiedrībai. Uh, Tātad visām pusēm, kas lieto komerclikumu, būs iespēja iepazīties ar valstu tiesu spriedumiem šajās lietās. Tas ir otrs eh, papildus pasākums. Par trešo jau arī tika agrāk runāts. Tātad atsauksmes. Ekspertu grupa, kas eh, pētīja šī pasākuma uh, iespējas ir sagatavojusi uh, savus uh, atsauksmes, lai palīdzētu likumdevējam. Un svarīgākais ir tas, ka arī ir jāpalīdz lietotājiem, jo tās puses, uh, kas pielietos komerc līkumu, gribēs arī zināt, ko likumdevējs domāja, iekļaujot šādu priešlikumu, un daži piemēri, kā šie noteikumi darbojas tātad pusēm, kurām ir likums, kuras pielietošo likumu var arī iz, izmantot paskaidrojumus. Tādā veidā likums kļūst praksē vieglāk lietojams. Un ceturtais pasākums pēc eh, jau priešlikuma iznākšanas komisija ieteica direktīvu eh, par strīdu eh, kārtošanu alternatīvā kārtībā un arī strīdu kārtošanu tiešsaistē. saistē Un tā nav nejaušība, ka e, šīs, e, šie divi priekšlikumi iznāca pēc e, projekta, pēc komerclikuma projekta, jo šajos strīdu risināšanas kārtībās ir arī apskatītas iespējas, kā palīdzēt risināt strīdus un patērētājam un um, tirgotājam būs uh, iespēja izvēlēties šo alternatīvo vai pat tiešsaistes mehānismu uh, tiesas vietā, un tādā veidā strīdi būs vieglāk atrisināmi. Un beidzot, pēdējais komisijas minētais pasākums ir veicināt apmācību un viens no eh, ko referentiem arī atbalstīja ideju, ka ir jāveicina eh, jurids, juristu apmācība un arī uzņēmumu konsultantu eh, apmācība un patērētāju informēšana. Un vienotais komerclikums varētu arī eh, sagatavot nākamos juristus, eh, lai viņi zinātu, kā konsultēt eh, šajos pārobežu darījumos. Mērķis ir ne tikai nodrošināt vienu likumu, kas ļauj uzņēmumam eksportēt preci, bet arī nodrošināt, lai šis viens, uzņēm, viens likums būtu viegli pielietojams. Paldies! Paldies! Mums bija interesanta uzstāšanās, par ko būs ko padomāt, un arī ir um, tiesas pārstāvi ir atstājusi savu prezentāciju materiālus, lai gan viņa nevarēja būt šeit klāt un tagad ir iespējas eh, komitejas un valstu parlamentu eh, deputātiem uzdot jautājumus vai uzstāties. Es tikai esmu saņēmis vienu pieteikumu uzstāties. Tātad. Tā kā ir tikai viens runātājs rakstiski tad es gribētu uh, Alanu Bītu lūgt komentēt no apvienotās karalistas. Paldies! Pēc šīm runām es gribētu teikt, ka no uh, parlament, valstu parlamentu puses mēs vēl neesam manījuši Eh, ko varētu veicināt eh, šī komerclīkuma attīstība. Drīzāk eh, mēs varētu teikt, ka konsultācijās bija drīzāk negatīvas atsauksmes saņemtas un vienotā tirgus un mazo uzņēmumu tirdzniecības veicināšana ir kopīgs mērķis mums visiem, bet ir uh, šķēršļi šai pārobežu tirdzniecībai. Ir vērts apsvērt, vai šī vienotā Eiropas likuma pielietošana darbotos, bet mani pārsteidza šīs eh, konsultācijas dotās atbildes, ka patērētāji, juristi un uzņēmumu pārstāvji redzēja, ka ir dārgs process, ko ne visi lietos, un tā ir uzņēmumu izvēle, nevis patērētāja izvēle. Tātad šeit ir jābūt piesardzīgiem un jāņem vērā, ka ir arī šāda skeptiska attieksme. Britu valdība ir minējusi, ka varētu būt lielāka vajadzība harmonizēt valstu likumus, nevis veidot papildus instrumentu, ko varbūt nemaz nelietos. Paldies! Paldies! Kurš vēl gribētu uzstāties? Un lūdzu, stādieties priekšā un arī norādiet, ko jūs pārstāvat, jo es nevaru izlasīt no šejienes. Es neredzu nevienu, kurš būtu pieteicies. Tad, tad mēs visi esam runātāju iespaidā. Mēs varētu sākt otro diskusiju, tātad ar otrās diskusijas ekspertiem, un tad, kad viņi būs uzstājušies, tad. Uh, mēs varēsim diskutēt par visu, jo varbūt pēc visa eksperta runām būs lielāka skaidrība. Jā, es domāju, tā ir ļoti laba ideja. Tā tad es negribu vēl pats izdarīt kopsavilkums, tā tad pagaidīsim vēl vai nepieteiksies citi. Uh, runātāji. Tātad es tagad lūkšu eh, profesoru Sensbergu no Bundestāga eh, ieņemt manu vietu kā otrās eh, diskusijas vadītāja. Paldies par iespēju šeit piedalīties. Paldies, es arī priecājos par to, ka man bija iespēja vadīt pirmo diskusiju vārds eh, Sēnsburga kungam. Sehr geehrter Vorsitzender. Cienītās priekšsēdētāja kungs, vēlos teikt sirsnīgi paldies eh, par to, ka arī otro darba grupu jūs tik ātri uzsaucāt. Es domāju, ka jautājumi eh, vēl ir tādi, par kuriem jāpadomā, un jautājumi pēc tam tiks uzdoti, jo nu, nav vēl tāda vienota vienokļa, kas būtu panākts. Es domāju, ka drīzāk tas ir tāds informācijas apmaiņas pasākums, un arī um, pēc otrās darba grupas domāju, ka diskusijas būs ļoti uh, aktīvas, jo šī otrā darba grupa visdrīzāk arāsīs uh, interesi Tie būs gan juridiskie jautājumi, gan arī pielietojums. Un uh, es tādus kritiskus vārgus saku, un tas nav saistīts tikai ar to, ka mēs kā Vācu bundestāks um, esam uh, izmantojuši subsidaritātes instrumentu. Mēs esam ļoti gandrīti, ka komisija un arī juridiskā komiteja parlamentā tik ļoti aktīvi strādā un arī ir izvēlēsies šo šodienas pasākumu, lai turpinātu uh, ceļu. Mēs ļoti atzinīgi vērtējam juridisko komiteju par aktīvo dialogu ar nacionālajiem parlamentiem un esam tiešām pateicīgi, ka varam paust savus domas šeit šodien. Pirmais uh, uzstāsies uh, profesors Fogenauers. Viņš strādā un Oksfordas universitātē, un uh, tagad dodu jums vārdu, lūdzu. Mr. Chairman, uh... Priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi, liels paldies par ielūgumu piedalīties šajā seminārā. Es runāšu par uh, uh, komerc līguma izstrādes uh, procesu Eh, es eh, gribu norādīt, ka ir grūti rast precīzu tūkojumu, lai apzīmētu šo procesu dažādās valodās. Es eh, došu pārskatu par šiem rezultātiem un plašāku izklāstu un piemērus jūs varat izlasīt izplatītajā dokumentā ievadā vēlos norādīt, ka šis uh, Eiropas komerc uh, likums ir uh, fakultatīvs instruments un ka tas ir atšķirīgs no dalību valstu likumdošanas aktiem, jo tas ir tāds, ko līgumslēdzējas puses brīvprātīgi izvēlās, un tādēļ ir ļoti svarīgi, lai šis tiesību akts būtu ļoti kvalifa kvalitatīvs, lai tas būtu pievilcīgs lietotājiem. Un tādēļ šim instrumentam ir jābūt ievērojami labākam nekā eksistējošie modeļi, lai līgumslēdzēju puses būtu ieinteresētas to izmantot. Reālā pasaulē izvēloties tiesību sistēmu, galvenais faktors ir nevis kvalitāte, bet tas, cik labi puses pārzina šo tiesību sistēmu, tiesību instrumentu. Un, protams, ir arī uh, ļoti liels potenciāls, ka ja šis instruments izskatīsies uh, svešs, nepazīstams, tas drīzāk atbaidīs līgumslēdzējus, nevis uh, tos piesaistīs. Un komisija un uh, juristi, kas strādā pie šī projekta, uzskata, ka šim tiesību aktam ir jābūt lietotājam draudzīgam. Uh, Ko tas nozīmē? Vismaz komisijas izpratnē tas nozīmē, ka valoda ir vienkārša un skaidra un ka normas ir viegli saprotamas uh, uzņēmējiem bez uh, juridisko konsultantu starpniecības. Uh, mans uzdevums ir dot ieteikums, kā uzlabot šo projektu uh, nevis uh, dziedāt slavas dziesmas, tātad mans mērķis šobrīd ir konstruktīvs kriti, kritika. Es uzskatu, ka priekšlikums ir saprātīgs. Uh, man ir liela abrīna uh, par tiem, kas strādā pie šī projekta, uzskatot, ka tam vēl ir daudz trūkumu. Uh, tiem, kas jūsmo par Holivudas filmām, noteikti patiks mans iedalījums labajos un sliktajos. Tātad galvenais, galvenās priekšrocības. Priekšlikums ir uzrakstīts vispār saprotamā valodā, samē, samērā detalizēts, nav pārāk detalizēts, un jāsaka, šeit ir uh, panākts labs kompromiss starp tradicionālo uh, likumu valodu dalību uh, valstīs, kas gan būtu arī jānošķir kontinentālās Eiropas stilā un uh, apvienotās karalists stilā. Uh, Tomēr eh, jāsaka arī, ka šie formulējumi paredz eh, elastību, iespējas interpretēt šās normas un tās pieskaņot nākotnes situācijām. Tagad negatīvās puses ir radušās politisku lēmumu dēļ struktūrālas problēmas, kas gan nav saistīts ar priešlikuma uh, būtību. Šobrīd jau ir uh, pieminēts tas, ka formulējumi dažkārt ir tādi neskaidri, miglaini, saprātīgs, piemēram, šāds vārds ir daudzkārt minēts tālāk. Uh, tādu terminu, kā tādā mērā, kā to var sagaidīt, šie formulējumi ir neprecīzi un var novest pie tā, Eh, pirms eh, tiks eh, izveidots, izveidot datu bāzi ar, ar tiesu lēmumu piemēriem, nebūs īstas skaidrības par reālo situāciju ja vēlamies nodrošināt pārāk lielu elastību, tad varam zaudēt tiesisko paļāvību. Eh, tas, eh, protams, ir eh, grūta, situācija ir grūtāka nekā atsevišķās dalībvalstīs, jo šeit ir runa par starptautisku līmeni. Un ir jābaidās, ka patiesībā šis projekts uh, rosinās uh, dažādas tiesas prāvas, nevis tās novērsīs, kā tas uh, tika izteikts iepriekš. Vēl viena problēma ir tāda, ka šie neskaidrie formulējumi pat uh, par spīti papildu pasākumiem, kas tika pieminēts, novedīs pie tā, ka dažādās dalībvalstīs būs atšķirīga tiesu prakse. Nākošais uh, kritikas elements ir uh, uh, juridiskās terminoloģijas lietojums. Komisijas mērķis bija veidot instrumentu, kas ir lietotājiem draudzīgs un kas būtu saprotams arī tiem, kas nav tieslietu speciālisti. Mm, bet tomēr jāsaka, ka terminoloģija nevienmēr tomēr ir tik vienkārši skaidra, ka izpilde, neizpilde, deklarētā vai uh, citāda veida neizpildēs. Man uh, diezgan lielas šaubas rodas, vai vienkāršie mazie vidējie uzņēmumi mūsu vēlēš, uh, deputātu vēlēšana apgabalos sapratīs visus šos uh, manis pieminētos terminus. Protams, uh, ir arī e, tāda situācija, no kā nevar izvairīties, ka ir tādi termini, kas nacionāliem lietotājiem it kā šķiet pazīstami, e, ka ir tāda sistēmas neitrāla terminoloģija izmantota, bet var gadīties, ka angļu juristam šis termins nozīmē vienu lietu, bet vācu juristam vācu valodā šis termins nozīmē pavisam kaut ko citu, jo termini ir aizgūti no nacionālās terminoloģijas un tādēļ ir grūti nodrošināt vienveidīgu Eiropas Savienības izpratni un saturu par šiem terminiem. Jāsaka, ka uh, problēmas, kas ir radušās, galvenokārt ir saistītas ar steigu ātrā, ātrī sagatavojot gala versiju, nav saskaņotas dažādas normas, dažādas a, instrumenta daļas un nav saskaņotas arī dažādās valodu versijas. Tāpat šis dokuments ir sarežģīts, un tas nenozīmē, ka tas būs viegli lietojams. Tālāk ierosinājumi, kā virzīties uz priekšu. Pirmais ierosinājums, protams, uzlabot vājās vietas pēc iespējas strādājot pie precīzākiem formulējumiem, ir jākonsultējas ar juristiem un uzņēmējiem un ir jāsaprot skaidri, kas tiek darīts. Un tas nozīmē, ka ir jāmaina arī uh, likuma izstrādāšanas politika. Protams, ir vieglāk labot acīm redzamus trūkumus, ir jāizvairās no liekvārdības, ir uh, jāpadara formulējumi precīzāki, bet tas nozīmē arī, ka ir nepieciešams pietiekam daudz laika. Ja mēs vēlamies vienkāršot situāciju, tad nevajag uh, pievienot vēl vienu sarežģītības līmeni ar papildu komentāriem Uh, šādi uh, skaidrojumi, komentāri pastāv uh, attiecībā, piemēram, uz starptautiskajiem komerclīgumiem, bet tie ir tikai daļēji liederīgi novēršot strīdus un tiesāšanās procesus. Un es uzskatu, ka arī bez komentāriem šim komerclikumam būtu jābūt pietiekami saprotamam un eh, vispirms būtu jāpieņem politiski lēmumi un pēc tam rūpīgi jāpārstrādā šis ierosinātais priekšlikums un varbūt politiķiem tā, manis teiktais nepatiks, bet ir nepieciešams atvēlēt pietiekam daudz laika arī pārdomām un uh, projekta izstrādē, jo šis priekšlikums ir pārāk svarīgs, lai to sagatavotu neatbilstošā kvalitātei. Paldies, priekšstādātāji kungs! Augsta godātais profesori Foganor, kungs, jūs daļai arī tās uh, bāžas atspogļojāt, kādas ir nacionālajiem parlamentiem. Mēs uh, daļēji uh, to esam runājuši arī par to, cik tā tas ir piemērots, kā jautājums kopā arī vienots Eiropas komerctiesības šādā veidā panākt. Un uh, tagad priecājos uh, iepazīstināt jūs ar nākošo runātāju Hanni Melinu. Uh, Viņa pārstāv tādu uzņēmumu, ko mēs visdrīzāk visi pazīstam un, um, cik zinu, jūs ļoti veiksmīgi darbojaties tirgu. Tādēļ vēlos uzdot arī sakošo jautājumu. Ja mēs skatām jautājumu no um, ekonomikas pārstāvja puses, dārgā Melīnas kundze, vai jums ir uh, nepieciešams vēl 28. risinājums, lai vēl veiksmīgāk kā eBay strādāt? Vai arī mans viedoklis ir kļūdains un varbūt, ka nu, darbība nemaz nav tik ļoti veiksmīga un šis 28. režīms ir tāds tā kā. Uh, jeb 28. risinājums ir tāds tā kā glābšanas riņķis, nu tad lūdzu pastāstiet, kā uh, jūs strādājat eBay aug, apgrozījums aug un uh, nemaz nav tāda uh, kopēja Eiropas uh, komerclikuma, ko jūs varētu izmantot un vai tas jums būtu ļoti nepieciešams. Thank you. Um... Paldies. Patiesībā Es netik daudz runāšu no ebeja pār, uh, eh, skata punkta, bet gan no maziem un eh, runājot par maziem un vidējiem uzņēmumiem un to skata punktu. Mēs uh, runāšu par to, kā veicināt komerciju, gan tradicionālo, gan e-komerciju. Uh, Viss šie, visi šie procesi ir saistīti. Runā, jūs runājāt par mūsu izaugsmi. Jā, tiešām. Nekad nav bijis tik viegli iepirkties un pārdot pāri robežām. Mūsu apgrozījums no 2004. līdz 2011. gadam ir pieaudzis par 124%, un tas ir seškārt lielāks pieaugums nekā vispār tirzniecības apjoms pasaulē. Uh, runa ir uh, gan par maziem, gan par uh, lieliem uzņēmumiem. Uh, mēs uh, pārdodam pārsvarā piecās valstīs mēs izmantojam internetu, eh, samazinām izmaksas, eh, pārdodam tehnoloģiskos instrumentus, jaunās informācijas tehnoloģijas eh, padara šo procesu caurskatāmāku, veido uzticību un Tomēr jānorāda, ka pārobežu tirzniecības apjoms ir eh, zems, zem 20% pēc mūsu datiem. Komisija uh, runā par ļoti nelielu pieaugumu šajā Uh, procesā šeit ir runa par 8,8, uh, kas uh, par 2% pieaugumu līdz 8,8 un tagad līdz 9,8%. Galvenais, galvenās problēmas ir administratīvās un juridiskās problēmas. Tās ir tagad acīm redzamas uh, PVN, piegāde, dažādas juridiskās saistības un runājot par pārdevējiem, kas izmanto eBay platformu, viņi saka, ka vienots Eiropas komerslikums atvieglotu viņu dzīvi. Es negribu teikt, ka tas būtu tāds maģisks risinājums. Šis komerc likums Diana Volis runāja par pakotni, komisija runāja par pavadu pasākumiem. Es uh, nosauktu šo Eiropas komerc likumu par uh, juridisku platformu, lai veidotu praktiskus risinājumus, kas uh, palīdzētu uzlabot e, iekšējā tirgus darbību gan uzņēmējiem, gan patērētājiem. Ir runā, šeit tik pieminēti standarta līgumi. Es gribētu iet tālāk. Es gribētu runāt par informācijas e, š, pasniegšanas e, šabloniem, internetā, mobilajās aplikācijās Uh, piemēram, Eiropas uh, komisijas aplikācija par pasažieru tiesībām ir lielisks piemērs, kā to darīt. Tātad uh, šis jaunais instruments būtu juridiska platforma, un mums ir jādomā par elastīgiem, uh, elastīgām uh, lik likuma normām, kas ir izstrādātas sadarbībā starp privāto uh, sektoru un sabiedrisko sektoru, iesaistot Eiropas Savienības likumdevējus, uh, interneta tehnoloģiju ekspertus. U, es uh, minēšu vairākus svarīgus elementus. Mm Eh, ir eh, jāparēdz eh, normās piedāvāt pakalpojumus dažādās valodās, nevis vienkārši paredzēt navigācijas iespējas dažādās uh, nacionālajās likumdošanās. Tā tad ir jāpieļauj dažādu valodu izmantošanu saskaņā ar uh, patērētāju rīcības tendencēm. Uh, septiņi no desmit respondentiem uh, uh, iepērkoties tiešsaistes režīmā, ir gatavi izmantot citu valodu, nevis savu valodu. Tāpat ir jāatbalsta arī tulkošanas instrumentu attīstību un izstrāde komerc likumam ir uh, jāatstāj um, tirgotāju ziņā to, kā paziņot informāciju patērētājiem. Šajā likuma projektā ir paredzētas dažādas normas par informācijas sniegšanu un tā rada uh, spriedzi. Jautājums ir uh, par to, kā viss tas darbosies dažādās, uh, uh, dažādos uh, instrumentos, dažādās mobilās iekārtās. Tālāk par maksātājiem, par maksājumiem. Visam ir jābūt um, internetam vietnē norādītam, nevis rakstītos līgumos un tālāk šim komērts likumam ir jāpieskaņojas mainīgajai realitātei. Patērētāji cīnās par savām tiesībām, izmantojot viedtāluruņus, internetu un, un citas tehnoloģijas. Viņi var uh, konsultēties internetā, viņi var uh, pasūtīt piegādi mājās vai izvēlēties, kur prece citur tiks piegādāta. Mums ir jādomā par to, kā nodrošināt līdzsvarotus noteikumus attiecībā uz patērētāju transakciju procesu. Piemēram, nosakot uh, pienākumu paziņot pārdevējam, ka prece netiks uh, saņemta tad, kad ir paredzēts un citas jomas. Tātad valoda, maksājumu kārtība, lietotāju pieredze un patērētāji. Tālāk uh, vēl svarīgs elements ir uh, strīdu atrisināšana. Tā ir svarīga gan uh, patērētājiem, gan uh, pārdevējiem. Ir jāparēdz uh, tiešsaistes uh, strīdu noregulēšanas platforma. Mēs Stokholmā organizējām konferenci par uh, jaunās komercijas politiku, un Zviedrijas uh, tirzniecības ministrs norādīja, ka mums lēmumu pieņēmējiem ir jāizmanto jaunās tehnoloģijas, lai radītu tādus ietvarus, kas dod jaunas iespējas. Un, manuprāt, tieši to mēs arī darām ar jaunā Eiropas komerclikuma likuma palīdzību. Paldies, Melīnas kundze, par jūsu uzstāšanos. Jūs runājāt par PVN, transakcijām, preču piegādes nosacījumiem un par patērētājiem, un jūs eh, runājāt par to, kā uh, veidot tādu ietvaru, lai varētu veikt tieši saistes režīmā transakcijas. Un jūs norādījāt, ka tieši patērētājus vairāk interesē šis produk produkts, netik daudz šis pats ietvars. Tālāk Frančeska. Eh, Francesco Skaldone runās par to, kā mēs panākam skaidrību šajā tirzniecības eh, ietvarā, vai mēs radām drošības sajūtu patērētājiem. Kāds ir jūsu viedoklis? Paldies par jautājumu, priekšsēdētāji kungs, un paldies par aicinājumu uzstāties. Ir skaidrs, ka jautājums ir ļoti grūts, un šīs grūtības ir acīm redzamas, eh, kad ir jāizvēlas pielietojamais likums, jo, kā vienmēr, eh, notiek eh, vienotais komerc līkums ir uh, neobligāts, kas regulē uh, attiecības uh, starp uzņēmumiem un arī uzņēmumam ar pircēju. Bet, ja šī regula pārklājas ar kādu esošo pozitīvo likumdošanas aktu, tad ir jautājums uzņēmuma un patērētāja attiecībās kas tad notiek, ja, piemēram, pārklājas šis noteikums ar 83. regulu un starp uzņēmumu attiecībās šis priekšlikums pārklājas ar Vīnes eh, konvenciju. Tās ir pirmās grūtības juristiem, jo vienmēr ir jānoskaidro, kuri noteikumi ir spēkā šajā gadījumā. Uh, Tas nozīmē, ka mēs gribam vispirms palīdzēt komisijai un arī parlamentam un eh, samazināt pēc iespējas neskaidrības, kuras vēl ir palikušas eh, juridiskajā sistēmā. Tas ir eh, svarīgi. Tātad patērētāja un uzņēmumu darījumos par pārklāšanos. Komerclikumam ir um, līdzīgs pielietojums kā 2011. gada direktīvai, un pārobežu um, līgumi arī ir um, iekļauti šajā 2011. gada likumdošanas aktā. Tātad direktīva jau apskata vairumu līgumu, ko apskatīs e, komerclīkums. Un tā kā e, komerclīkumam e, ir pārobežu raksturs, tad ir jāatceras arī šī pārklāšanās. Likumam ir arī vairāki noteikumi, kas ir kopīgi ar direktīvu, tātad informācijas prasības atsaukuma e, tiesības un piegādes noteikumi. Visos šajos jautājumos ir tiešām svarīgi, lai mēs pievērstu uzmanību juridiskajai e, sistēmai un noskaidrotu, kas ir vajadzīgs ne tikai patērētājiem, bet arī uzņēmumam. Ir jāapskata pārklāšanās un jānoskaidro, kādi ir kopīgi elementi komerclikumam un Vīnes konvencijai. Pārobežu līgumus e, nosaka pārobežu līgumiem arī jau ir esoši noteikumi, tā tad ir neobligātas eh, sistēmas, un eh, šeit ir vairākas neobligātas sistēmas, un tad puses var izvēlēties, kuru no tām lietot. Un eh, šai CSG procedūrai ir uh, diezgan e, augsti e, to pušu e, rādītāji, kas neizvēlas pielietot šo CSG, tomēr ir grūti vairāku faktoru dēļ noteikt, cik tad ir to pušu, kas neizvēlas šo līgumu, jo dažādās jurisdikcijās šīs skaits ir ļoti dažāds. Un ņemot vērā esošā komerclikuma līdzību, eh, tad eh, ar regulu tad varbūt šo eh, vajadzētu pabeigt pirms regulas un arī būtu jānoskaidro, kāpēc puses neizvēlas pielietot regulu. Tas varbūt palīdzēs darbā pie līguma. Jautājums ir kāpēc puses eh, nepiedalās, eh, neizvēlas pielietot šos noteikumus, varbūt tas ir neskaidrība, pusēm nav zināmi šie eh, likumi, tad ir standarta formas arī, kas ir jāpielieto. Viens no direktīvas trūkumiem ir tāds, ka netiek apskatīti visi līguma cikli, tātad par uh, piekrišanu informācijas noteikumiem un standartu noteikumiem nekas šeit nav teikts. Un eh, beidzot, eh, tātad šī eh, direktīva ir tāda fragmentēta un daļas no līguma tad ir nacionālo likumu pārziņā. Tas nozīmē, ka viens līgums vienam līgumam var pielietot vairākus uh, likumus, un uh, šī fragmentācija rada sarežģītību, ko nevēlas ne uzņēmumi, ne juristi, jo viņiem ir risks šādā gadījumā. Ko mēs varam secināt no šī, uh, ka šīs bailes no fragmentācijas rada mm, izvēli nelietot šo neobligāto sistēmu uzņēmumi dod priekšroku vienam likumdošanas aktam. Tā tad šai neobligātai sistēmai ir jābūt viegli lietojamai praksē, kas notiek ar standarta līgumiem. Daudzi uzņēmumi izveidoja standarta līguma formu, ko lieto darījumos. Lielāko daļu gadījumu šeit Vīnas konvencija tiek izslēgta un varētu izslēgt arī komerclīkumu. Komerclīkums ir arī domāts kā neobligāta sistēma un var uzskatīt, ka uzņēmumi uh, neuzskatīja šīs neobligātās sistēmas ievērošanu par prioritāti, un to pašu arī darīs juristi. Eh, komerclikuma mērķis ir aizsargāt patērētājus. Vairums noteikumu šeit mēģina uzlabot vājākās puses iespējas un līdzsvarot tās ar stiprās puses eh, iespējām. Ne visi šie noteikumi ir starp uzņēmumu attiecībās, tomēr vispār šāda tendence ir. Kāda mums ir izvēle? Mums vajadzētu apspriest, vai eh, šis eh, priekšlikums nodrošinās uh, vienkāršošanu vai nē. Vai e, šāda likumdošanas struktūra tiešām ir vajadzīga? Es varu domāt šeit par diviem scenārijiem. Tātad liels daudz miljonu uzņēmums e, vai arī divi mazie un vidējie uzņēmumi e, slēdz darījumu. Un ja liels uzņēmums uh, sadarbojas ar mazu vai vidēji, tad ir dažādas pozīcijas nevienlīdzīgas šīm pusēm, un tad vajākās puses aizsardzības noteikumi varētu būt uh, liederīgi. Bet vai tad lielais uzņēmums uh, brīvprātīgi pieņem šādus noteikumus, kas ir par labu otrai pusei? Ir vēl viens scenārijs, piemēram, divi mazie un vidējie uzņēmumi. Tātad no viņiem nav viena puse nav vājāka par otru, un eh, šeit abi ir vienādās pozīcijās eh, šie mazie uzņēmumi. Un var gadīties, ka tad eh, nav vajadzīga papildus aizsardzība vienai vai otrai pusei. Un secinājums šīm augstā līmeņa debatēm ir tāds, ka uh, priekšlikums pārklājas ar direktīvu, kas vēl nav stājusies spēkā un varētu būt liederīgi eh, pavērot, kā direktīva ietekmēs eh, valstu likumdošanu. Darījuma starp uzņēmumiem būtu eh, jāapskata, kā tiek pielietota konvencija. Un par ieteikmes vērtējumu uh, Protams, no juridiskā dienesta viedokļa e, uzņēmumiem ir labāk e, sazināties, vieglāk sazināties ar vietējiem juristiem, un arī patērētājiem būs vieglāk uh, izmantot vietējos juristus. Tāpēc ir svarīgi, lai juristi sāktu gatavoties jaunajai likumdošanai jau tagad jo tā kā uzņēmumi varēs izvēlēties, tad juristiem būs jākonsultē par labu vienai vai otrai iespējai, un nu, viņiem būs jāzina šī situācija. Paldies! Sirsnīgs paldies! Augsta godātais Skjodonis kungs par jūsu teikto bez uh, kādu vārdu tādas papildu pievienošanas, un uh, nedomājot, ka jūs to teicāt, varētu domāt, ka komerctiesības ir uh, tāds kā konkurējošs uh, veidojums ANO komerctiesībām un arī tipēdu līgumiem. To jūs tā īsti neformulējāt, bet nu, varbūt tā ir tā doma, par kuru varētu parunāt. Un nākošais runātais vai kopējās Eiropas komerctiesības ir. Uh, um, arī um, tāds instruments, kas palīdzētu labāk aizstāvēt patērētājus. Um, šeit arī ir daudz un dažādi aspekti jādiskutē vai vēlmes, un arī tas, kas uh, ir sasniedzams, tiks sasniegts. Nu, es negribu jau tādu um, virzienu norādīt, kurā būtu jums jāuzstājas, bet nu katrā gadījumā došu jums vārdu Krīgarkungs. Jā, uzstāšos vācu valodā. Un uh, tas, uh, ko es domāju, mhm. tas ir saistīts ar manu darbu. Es vadu patērētāju aizsardzības organizācijas Vācijā un arī esam Eiropas tīklā iesaistīti. Un mūsu uzdevums ir uh, informēt patērētājus par Eiropas uh, vienotā tirgus priekšrocībām un arī trūkumiem, kā arī atvieglot viņiem pieeju Eiropas iekšējiem tirgumam. Mēs esam e, iesaistīti arī tajos gadījumos, kad e, rodas kāda strīda. Šī gada pirmajos trīs kvartālos satīklojumu ietvaros eh, bija et, vairāk nekā 9200 strīdīgi jautājumi no Eiropas patērētāja centas. 30% gadījumu tika iesaistīts. Un kopā ar mūsu franču kolēģiem, ar kuriem mēs kopā sadarbojamies, mēs bijām iesaistīti risinot pusi no visiem gadījumiem. Un es runāju būtībā par to praksi, kāda ir mm, pērkot eh, preces un patērojums pārobežu kontekstā no patērētāja eh, redzes viedokļa. Jāsaka, ka kopējas kompensācijas ir domātas, lai likvidētu barjeras pieeja iekšējiem tirgumam. Par to nemaz nav jārunā, tas ir skaidrs. Bet neskatoties uz visu, mēs uh, tomēr šaubāmies par to, vai šis ceļš, par kuru tagad ejam, šis, nu, tā kā brīvprātīgais 28. civiltiesība regulējums patiesi dos pieeju un atvieglos pieeju patārētājiem Eiropas iekšējiem tirgum un arī to ilgspējīgi. Mums ir tādas ļoti būtiskas šaubas, un uh, tas sāks jau ar to, ka praksē jautājums par to, kādas īsta tiesības ir jāpielieto, uh, nav tik nozīmīgs tad, kad uh, runā par. Uh, tām uh, problēmām, ar kādām patērētāji saskars, tad, kad gribas, grib kur citur iepirkties. Tās būtībās, būtībā ir valodas barjera. Uh, arī uh, piegādātājs neīpaši vēlas piegādāt preces uz uh, citu valsti. Un tāpat arī uh, nu, tāda kavēšanās uh, pieņemot maksājumus ar kredītkarti. To mēs paši konstatējam, veicot pētījumus. Un bez tam arī juridiskā uh, sadrumstalotība ir uh, jāpiemina, bet tas nav bijis tas viss smagākais jautājums pārobežu iepirkumos. Mums jābūt skaidrībā par to, ka it īpaši tālpirkumos, kolēģi jau to uzsvēra, ka ļoti liela daļa no pārobežu uh, preču un pakalpojumu apjomu klāsta parasti. Uh, tad, kad piedāvātājs, piemēram, ar kādu reklāmu ir iepazīstinājums, tad tomēr patērētājs nu, orientējas pēc tās patērētāja aizsardzības sistēmas, kāda ir viņa valstī. Un kopš Eiropas kopienas tiesas lēma septembrī ir skaidrs, ka patērētājs lielākajā daļā gadījumu uh, var arī celt prasību tiesā paši savā valstī. Un papildus visam tam arī jāsaka, ka tās zināšanas, kādas patērētājiem ir par viņu. Uh, uh, tiesībām tieši preču un pakalpojumu jomā ir pakārtotas uh, tam, ka pakā, pakalpoju, pircējs sākumā samaksā un tikai pēc tam parasti saņem preci. Kas nozīmē, ka nu, tas būtiskākais punkts ir uzticība piedāvātājam. Un ja nav šīs uzticības a, a, piegādātājam, nebūs nekāda pārveduma. Līdz ar to jautājums par tiesiskumu vai tiesībām tikai tad kļūst aktuāls, kad uh, cilvēki vēršas Eiropas patērēta aizsardzības uh, centros, kad kaut kas nav noticis īsti pareizi ar jautājumu, kā es varu uh, iznot savas tiesības un kas man var palīdzēt. Līdz ar to man ir tādas ļoti, nu, tādas pamatotas bāžas par to, vai šīs komerctiesības atvieglos pieeju pārobežu pakalpojumu preču uh, pirkumam un vēl. Mēs esam nobežījušies par to, ka uh, šī līdzās pastāvēšana uh, dos um, savu ieguldījumu tam, ka tieši šī iespēja ES komerctiesības un līgums uh, novedīs pie tā, ka patērētāji nu, to aktīvi neizmantos, lai gan mēs to ļoti atbalstam. Mūsu pieredze ir tāda, ka tāda otra un um, otra juridiskā uh, sistēma uh, kuru var izvēlēties brīvprātīgi, tā ir nu par sarežģītu pat tādam labi informētam patērētājiem. Nu vismaz par Vāciju runājot, jāsaka tā, ka pilsoņu zināšanas par viņu patērētāju tiesībām ir samērā a, nelielas, un tas sāks jau ar to, ka a, nav zināšana par garantiju un a, pakalpojumu sniegšanas a, garantēšanu. Līdz ar to neesmu pārliecināts, ja jūs sakat, a, patērētājiem tu vari izvēlēties vienu vai otru juridisko sistēmu, ka tā, nu, teiksim, būtu tāda visu izlemoša. Un pavisam īsi runāšu par paziņojumu presai savulaik komisija šo produktu, nu, kā tagad esmu <laughs> sapratis, ka tas tāds ir, mēģināja ar to iepazīstināt. Preses paziņojumā toreiz tika teikt sekojošais friendly European contract with a high level of iespēja izmantot uh, lietotājiem draudzīgu Eiropas tipveida līgumu, uh, noklikšķinot ar uh, peles taustiņu, balstoties uz Eiropas komerctiesībām. Un ja mēs ja uh, precīzi paraugamies, tad tomēr redzam, ka patērētājiem nemaz nav tādas iespējas izvēlēties starp tām tiesībām. Uh, pie kurām viņš ir pievradis, un no otras puses komerctiesības. Un savukārt pārdevējs var savam patērētājam likt vainu pēc ēst komerctiesībām līgums slēgt, vai arī, nu, teiksim, rūtumis neslēgt šādu līgumu. Līdz ar to patērētājs, patērētājs nu, ir tādā sliktākā situācijā, vājākā pozīcijā kā saruna partners. Un vēl uh, preses paziņojumā netiek uh, runāts par iespēju, ka tiek noslēgts Eiropas līgums. Nu, tas arī vēl būtu, teiksim, kaut kas pozitīvs ar vienu peles uh, taustiņu klikšķi. Un bez tam arī, nu, uh, varbūt kā abas puses arī saskarsies ar tādu tā kā pārāk sarežģītu. Uh, situāciju. Un bez tam Eiropas komerctiesības nemaz nav standarta līgums vai tipveida līgums, kas būtu identisks tam, ka, un ka vienotie tirdzniecības noteikumi būtu identiski un iekšējais tirgus būtu identisks, bet gan uzņēmums saskars ar civiltiesisku risinājumu, kuru viņš saskaņā ar savām uh, tiesībām un interesēm var modificēt, ja tas viņam tas arī ir jādara. Un uzņēmējiem arī ir nepieciešams juridisks uh, konsultācijas, lai to paveiktu. Un noslēgumā. Iespējams, kā patērētāji akceptētu es komerclikumu, ja varētu izskaidrot un komunicēt, ka katrā gadījumā tas uzlabo viņu situāciju salīdzinot ar nacionālo situāciju. Bet manas bažas ir tādas, un uh, par tām jau arī tika runāts, ka tas ne visos gadījumos uh, tiek garantēts, bet gan kā ar to ir saistīts arī um, kādas, teiksim, tādas negatīvas ietekmes iespējas, un līdz ar to tā būtu negatīva reklāma. Nu, es zinu, ka skandāls vienmēr ir daudz interesantāks nekā uh, tad, ja situācija attīstās veiksmīgi. Un ja mēs redzam, ka patērētājiem būtu kādas, um, kāda negatīva uh, uh, ietekmu uz viņu pēc uh, Eiropas komerces likuma izmantošanas, tad nu, tas uh, tik daudz plašāk uh, izziņots. Un bez tam uh, cilvēkam ir iespēja izvēlēties uh, līguma formu, un uh, bez tam nevar. Uh, Uh, izslēgt to, ka ne visās valstīs preces tiek piegādātas. It īpaši tad, kad runājam par ar uh, preču nosūdītājiem, uh, tas ir saistīts ar transportēšanas izmaksām, un tā ir liela problēma tiem, kas uh, tirgo un uh, bieži vien vienkārši netiek preces piegādātas arī uh, uz ES uh, citām valstīm. Un līdz ar to iespējams, ka komerc tiesības un komerc likums izraisa tādas ļoti lielas cerības, un, un mēs gaidām, ko daudz no tā, kas pēc tam nemaz netiks ieturēts. Paldies, Krīgerkungs. Pēdējo nedēļu laikā mm, par to tika diskutēts gan nacionālajos parlamentos, gan arī runājam par to ar kolēģiem Nacion Eiropas parlamentā. Un ja es tagad uh, uzklaus arī un izvērtēju Melīnas kundzes teikto, tad mans e, iespējas, bet, nu, es neesmu to vēl pilnīgi noformulējis, tad mans iespējas līdz šim ir tāds, ka ir tādi e, ļoti nozīmīgi punkti, kas noteikti ir jāatrisina, bet ir arī nepieciešamība. Un arī tieši, e, tieši saistas ziņā Es neesmu eksperts, bet Melins kundze uh, ir eksperta, un viņi runāja par to, ka tas ir nepieciešams, un tādēļ varbūt, ka mēs varam atrast tādu kopēju virzienu. Un tagad ļoti interesanti, kā uh, attīstīsies diskusijas, jo uh, ir jau daudz pieteikušies, ka grib, uh, kas grib piedalīties diskusijā, un varbūt, ka arī pirmās darba grupas viedokļus mēs varam uzklausīt un tad veidot tādu kopēju diskusiju un viedokli. Tātad pirmais vai nu jautājums Uh, Piotro Cintavski, Polijas senāta kolēģis. Lūdzu, jums vārds. Panie przewodniczący. Augstgodātais priekšsēdētāji, kungs, tāms un kungi. Es ar lielu un interesi uzklausīšu šīs, šos viedokļus. Uh, Es pats vadu eh, juridisko eh, komiteju eh, senātā, 20 gadus strādāju par advokātu, un bez tam šīs problēmas es tiešām ļoti labi pārzinu. Es uh, pieņemu lēmumu uzstāties, jo gluži vienkārši man liekas, ka šajā diskusijā uh, bija arī tāds ļoti skeptisks uh, iegrāsojums, un man liekas, ka diskusijas, nu, uh, Um, nevajadzētu pārtraukt. Es gribu uh, uzsvērt to, ka Polija šī instrumenta uh, pieņemšanu uh, ļoti aktīvi atbalsta. Tas ir šīs kopējās komerctiesības un tās būtu uh, vienādas visās dalību valstīs, un līdz ar to mēs domājam, ka šī instrumenta pieņemšana, domājam, ka tas ir ļoti nozīmīgi un svarīgi, tā tad tai būtu jābūt regulas veidā. Un mēs atbalstam arī to, ka tiek dotas izvēles iespējas, proti, ka iesaistītie var izvēlēties, kāds, kur no, kur no līgumiem izmantot. Un vēl gribu atsākties uz vienu no, no viedokļiem un proti uz Simeona Simeonides kungu, uh, Kipras uh, prezidentūras pārstāvi teikto. Viņš uh, um, uzsver arī, ka tā nav tāda lieta, ko ļoti ātri var atrisināt. Tā būtībā ir perspektīva un izaicinājums. Uh, tāds uh, ilgāk laika izaicinājums, uh, varbūt, ka desmit gadi ir šī perspektīva, par kuru mēs runājam. Tātad, nu, ir labi, ka mēs tagad jau redzam noteiktas problēmas. Uh, problēmas tādas, eh, kuras mēs kā praktiķi risināsim, un es eh, esmu par to, lai eh, mēs pieņemtu profesora Štaudenmajera priekšlikumu. Viņš runāja tieši par komentāriem un viedokļiem, kādi ir uh, saņemti. Arī uh, Fogenauer uh, kunga teiktais ir ļoti nozīmīgs, jo viņš runāja par šo dilēmu, vai šīs normas adresāts būs juridisks, jurists vai arī patērētājs, kas ir izmantotājs vai arī uzņēmējs. Nu, tā tad komentāri, kas tiek sniegti, būtībā apvieno visus šos viedokļus. Tā tad komentāriem tos var sniegt tad, kad ir um, tāda vairākus gadus ilga prakse, tad, kad tiesas jau ir lēmušas, un tikai tad var tādus nu, ļoti tādus skaidrus komentārus sniegt. Paldies! Sirsnīgs paldies! Jūs tā ļoti izšķirīgi uh, runājat un arī uh, pieminējat Simeonidis kungu un uh, gribētu viņam šo gandrīz jautājumu uzdot un gribētu tad arī uh, uh, uzsaukt tagad nākošos runātājus, un varbūt, ka noslēgumā jūs varēsiet uh, uh atbildēt. Altavala valsts spāņu senāts, lūdzu. Kolavenia, sir prezidente. Jā, paldies priekšsēdētāju. Paldies. Paldies par uh, referentu paveikto darbu gan tie, kas ir uzstājušies, gan arī gribu teikt paldies tiem, kas kā eksperti uzstājās, un paldies arī par šiem priekšlikumiem, kādi ir izteikti, lai uzlabotu dokumentu. Es strādāju Spāņu senāta juridiskajā komitejā, vadu šo komiteju. Un man liekas, ka šīs kopējās tiesības tiešām ļoti labi var uh, darboties un īstenot tās, un uh, tas ir iekļaujams arī nacionālajā likumdošanā. Jo mēs runājam par četrām brīvībām - personu, preču, pakalpojumu, kapitāla brīvā aprita. Pieņemot šo juridisko instrumentu, uh, mēs um, radītu, patiešām radītu pamatu nākošajam solim, plašam solim. Uh, un tas uzlabotu preču brīvu aprit, tas būtu ļoti nozīmīgs un, un visādi pozitīvi vērtējams um, risinājums, ja mēs varētu pieņemt šīs kopējas komerctiesības. Bet, nu, ir jāuzdod daži jautājumi. Daži jautājumi ir tādi, par kuriem jau skaidri tika runāts, un dažas gribu vēl pievienot. Protams, ka ir skaidrs, ka šim instrumentam būtu jāpalīdz uzņēmumiem, maziem vidējiem uzņēmumiem un arī patērētājiem, izmantotājiem, kas var brīvprātīgi fakultīvi šo izmantot. Bet kā tad ir ar valsti, ar pašvaldībām? Tas ir mans jautājums. Nu, piemēram, pašvaldība vai kāda cita institūcija vai kāds valsts uzņēmums vai uh, Mm, viņi arī varētu brīvprātīgi fakultatīvi izmantot šo instrumentu, jo aizvien biežāk ir tā, ka uh, privāti līgumi tiek uh, noslēgti ne tikai tādi administratīvi, bet arī privāti līgumi tiek slēgti. Otrs jautājums. Es esmu strādājis kā tiesnesis un uzdod jautājums arī par procesionālām tiesībām. Par to neko neesmu lasījis šajā dokumentā. Un, protams, ka jāuzdod jautājums. Kā tiek piemērots procesuālās tiesības? Tām jābūt spēkā šādos gadījumos. Tad, kad tiek lemts, uh, kura jurisprudence tiek izmantota Bet kāda ir, kāds ir šis tiesiskais pamats? Kā strādās tiesnesis? Kurš tiesnesis uh, risinās šādu konfliktu? Un uh, ja uh, līgumslēdzējas puses to nevarēs jau o, uh, sākumā noteikt. Ir, protams, starptautiskās arī privātiesības, un es domāju, vai arī šajā instrumentā, kas līdzīgs, tiek a, uh, plānots. Paldies! Arī šeit uh, viss jautājums pēc kārtas došu tālāk mūsu ekspertiem, it īpaši par procesuālajām tiesībām. Nākošais runātājs ir Leons Glodens no Luksemburgas. Paldies, priekšsādātāja kungs. Es esmu uh, deputāts un strādāju Luksemburgas uh, uh, juridisko uh, komiteju tiesībā, un esmu arī advokāts Luksemburgā. 52% pasūtījumu uh, internetā no Luksemburgas uz ārzemēm netiek izpildītas, jo ārzemju uh, uzņēmumi nevēlas pakļauties uh, Luksemburgas patērētāju tiesību likumiem. Eiropas līmenī, ja nemaldos, tad tas pat ir 60%. Ir daudz mazo vidējo uzņēmumu, kas uh, strādā Lielhercogistē. 150 uh, tūkstošu katru dienu šķērso robežu, lai, nāktu, lai ierastos no Beļģijas, Francijas un Vācijas un strādāt Luksemburgā un grieztos vakarā mājās. Tātad Luksemburgas parlaments ļoti izteikti atbalsta šo jūs izteikto priekšlikumu. Mēs analizējām ļoti precīzi šī dokumenta sadaļas mūsu komitejā. Protams, nu, ir dažās vietās labāk jāformulē, daž, varbūt tur, kur uh, nav īsti ātra attīstība, ir tajos punktos, kur pārāk tiek koncentrēta uzmanība uz patērētāju aizstāvību. Man liekas, ka patērētāju aizstāvība, un tas tika uzsvērts pāris reizes šeit zālēs, likumdošana ir nu tāda, ka tā patērētājs ļoti būtiski aizstāv gan Eiropas, gan arī nacionālā līmenī dalībvalstīs aizstāv. Varbūt, ka jāmēģina rast tādu labāku sabalansējumu starp patērētāju un uh, tirdzniecību. Bet, nu, kopumā es domāju, ka es uh, eh, iegūst ar šo Eiropas uh, komerctiesību risinājumu. Uh, tas attiec uz tirdzniecību, it īpaši šajā krīzes laikā, un tas skar arī konkurētspēju. Paldies! Herzlichen Dank! Paldies! Ir vairāk runātāji vēl pieteikušies. Lords Baunes. Pēc tam uzstāsies kolēģis Lēnis kungs. Un tad uh, lūkšu atbildēt profesoram Simeonidis kungam. Un uh, varbūt arī Šultenēlkas kungs par uh, abiem jautājumiem, kas tiek uzdoti, vai šāds līgums var slēgt valsts iestādes, un tad arī par procesionālajām tiesībām. Un tad sāksim uh, otro diskusiju raundu, jo ir vēl pieteikušies kolēģi, kas grib runās. Tātad Nerancis, Cederfeldes konze, komisija, Štaudenmajer kungs arī vēlas vēl uzstāties, un kas vēl grib uzdot jautājumus vai uzstāties lūdzu, tas ir iespējams, bet nu šādā kārtībā turpināsim mūsu diskusijas, un tagad runātājs būs Lārts Bolnis. Thank you very much, uh, Mr. President. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es gribētu uzdot divus jautājumus Štaubenmajer eh, kungam. Mēs dzirdējām ekspertu un eh, politiķu nostāja par to, ka ir rezervēta attieksme pret šo priekšlikumu. Un uh, ir jautājums eh, arī par to, kāda būs patērētāja situācija. Ja patērētāji nav apmierināti un eh, konsultanti nav apmierināti, tad mēs neizpildīsim savu uzdevumu, bet eh, uzdevumu pamatā ir laba grība. Un tomēr priekšlikums var būt neveiksmīgs, ja mēs to turpināsim virzīt tādu, kāds tas ir. Tātad jautājums ir komisijai, vai mēs eh, varētu, vai jūs varētu ņemt vērā šodienas komentārus un sagatavot konkrētāku priekšlikumu ar šaurāku pielietojumu. Un es gribētu arī dzirdēt komisijas eh, komentārus par juridisko bāzi, kas tika minēts gan pirms šīs sanāksmes, gan sanāksmes laikā. Sirsnīgs paldies! Paldies! Nākošais runātājs Klauds Hainers Liene. Paldies, priekšstādāji kungs, un pavisam īsi um, daudzi uh, uzstājās. Un es gribētu kā referenci, drīzāk, nu kā uh, uh, viens no diviem referentiem, Berlingori kungs, nevarēja šodien piedalīties mūsu sēdē. Viņš ir Romā, tur tiek pieņems lēmums par vēlēšanu rezultātiem. Un tādēļ es gribētu kā referents runāt par pāris punktiem. Man liekas, ka diskusijās tie arī ir bijuši nozīmīgi. Nu, tātad tiesiskais pamats. Jā, es piekrītu, ka uh, ir intensīvas diskusijas bijušas. Komitejā mēs jau esam šo diskusiju īstenojuši, un visdrīzāk, ka tas arī turpināsies. Bet, nu, sākuma punkts ir tāds, ka visi trīs juridiskie dienesti visās Eiropas institūcijās, komisijā, parlamentā un padome, juridiskais dienests, visi trīs ir vienbalsīgi pieņēmuši lēmumu, ka 114. ir pareizais pants kā juridiskais pamats. Uh, 253. pāns ir subsidiaritātes pamats, tiek izmantots tikai tad, kad 114. nevar tikt izmantots. Un trīs juridiskie dienesti vienbalsīgi ir um, atbalstījuši šo viedokli, līdz ar to es nedomāju, ka Eiropas likumdevējs varētu uh, lemt savādāk nekā trīs juridisko dienestu ieteikumu. Nu, tas ir tāds fakts, un es domāju, ka politiskās diskusijas. Uh, tām būs jāievēro šo uh, viedokli. Un tagad subsidiritāte, divas piezīmes par to. Es domāju, ka mums šeit ir priekšlikums, kas ir, nu, tas viss tāds uh, maigākais veids, uh, kā tiek um, veikt iejaukšanās uh, iekšā likumdošanā. Neiet runa par uh, nacionālo likumdošanu harmonizāciju un neiet runa ka, par to, ka alternatīvas brīvprātīgas tiesības pārobežu darījumiem var tikt pienētots. Var tikt piemērots. Es domāju, ka tas ir iespējams tāds maigs veids, kā mainīt um, nacionālās um, tiesiskās kompetences. Un vēl uh, izšķirīgs uh, um, iemesls, kādēļ ir šāds jautājums un kādēļ mm, patērētāja tiesības ir aktīvi iesaistīts. Tas ir saistīts ar Romas pirmo regulu un Eiropas kopē likumdošanu, līdz ar to Nacionālo dalību valstu kompetenci jautājumā par konstatējumu, ka, kas at, ne, ir kā atkāp no Eiropas patara aizsardzības tiesībām un komerctiesībām, ir tāds, ka, manuprāt, šīs domas nav pārliecinošas, un a, tas ir viedoklis, kas ir arī mūsu jūri komitejā Eiropas parlamentā. Otrs punkts. Tik runāts par to, varbūt, ka pilnīga harmonizācija būtu labāks ceļš. Es piekrītu, jā, protams, pilnīga harmonizācija Eiropā ievēroja to, ka būtu vienots uh, um, pamats eh, gan ekonomikai, gan arī patērētājiem. Protams, ka tas būtu tas labākais veids, un uh, tieši tādēļ arī ekonomika to prasa. Visas ekonomikas apvienības jau gadiem ilgi to prasa. Bet nu, politisku to nevar īstenot. Tas nav īstenojams. Un pēdējais praktiskais uh, piemērs, kādēļ to nevar uh, pilnībā harmonizēt, ir uh, tās ir direktīvas par patērētāju tiesībām. Tās sāk izstrādāt ar ļoti ambiciozu mērķi no komisijas un arī no uh, uh, referentu puses. Pilnīga harmonizācija tika piedāvāta un abās likumdevēja kamerās šeit parlamentā, tāpat arī padomē, daudzu politiski iemeslu dēļ netika pieņemts un netika īstenots. Pilnīgi skaidrs, protams, ja tas būtu izdarīts, tad. Uh, nu, ne jau tas visaugstākais standarts tiktu no katras dalību valsts eh, tikts piemērots, bet galu galā nu, būtu pieņemts tāds eh, kompromiss pilnīgas harmonizācijas rezultātā un atsevišķos gadījumos. Un tas būtu spēkā attiecībā uz visiem patērētājiem, gan uh, iekšzemes, gan ārzemes, ārzemju uh, patērētājiem. Tas uh, novestu pie patērētāju aizsardzības pasliktināšanās salīdzinot ar uh, um, spēkā esošo, un to neviens negribēja. Ne nacionālās valdības, ne tie kolēģi, kas šeit strādā. Tātad pilna harmonizācija ir bijusi neveiksmīga. Un tad, kad raugoties uz problēmām iekšējā tirgu, nu kādreiz ir jāmeklē kāda alternatīva, un alternatīva meklējot šo uh, alternatīvu ir tāda, ka ir šīs brīvprātīgās tiesības, uh, un mēs sakam tā pārobežu tirdzniecībai, mēs radam iespēju, uh, radām iespēju uh, līgumslēdzējām pusēm izmantot citu um, tiesisko pamatu, citas tiesības, tā vietā, lai būtu šies, nu, šī nesaprašanās un uh, ļoti daudz nacionālās tiesības varētu piesākt. Un es domāju, ka vienīgā a, uh, paliekošā iespēja šo brīvprātīgo a, um, ceļu izmēlēties ir a, tā, kas ir mūsu priekšā, jo pilna harmonizācija ir noliekta. Uh, valodu, kultūru problēmu, un es pat nezinu, kādas vēl dažādas iekšējos tirgos ir nodokļu problēmas. Tās ir nozīmīgas un būtiskas. Bet fakts, ka ir citas programmas, tas taču nenovērš eh, ne manu darbu, ne kāda cita centienus. Ja kāda problēma tiek uh, eh, saprasta kā problēma, tad mēģināt to risināt. Es domāju, ka patiešām problēma ir tāda, ka pārobežu darījumiem nav dota iespēja vienotas um, tiesības pielietot. No vienas puses no patārētāja uh, aizsardzību viedokļa, es arī esmu patērētājs, un tas vienmēr bija iemesls manā darbībā. Es nezināju, kādas ir manas juridiskās iespējas, kādēļ Uh, uh, pērkot mēbeles. Nu, es esmu no Diseldorfas, ja es nopērku to Diseldorfā, nevis uh, Piermontā. Uh, Itālijā cena bija aptuveni vienāda, bet, nu, es nezināju, vai arī uh, Itāļu, uh, Nīderlandes pusē, es, piemēram, nezināju, vai no apstākļi būs tieši tādi paši un notokļi tādi paši kā Vācijā. Un tā ir mana praktiskā pieredze. Nu, varbūt, ka es neesmu tipisks patērētājs, varētu tā būt, bet es arī es esmu patērētājs un es to skatu manā uh, redzējumā. Kolēģis no Luksemburgas runāja par to, kāds ir redzējums, kā vērtē e, to piedāvātājs. Un to visi zina, kas internetā mēģina noteikts produkts nopirkt. Ja tas ir no kādas mazākas dalībvalsts, tad gluži vienkārši piedāvātājs atsakās piegādāt un saka, nē, nedarīšu. Un uh, pētījumi mēs vēlreiz uh, prasīsim no komisijas ieteikumus novērtējumu Un šie uh, komisijas pētījumi parādīja, ka viennozīmīgi tas ir no uh, iemesliem, kādēļ piegādātāji negrib ar no, nu, uh, citu likumdošanu vēlreiz sākt uh, nodarboties, jo tas maksā naudu vien, gluži vienkārši. Nu tad viņi piemērojas lielai, uh, lielai tieslēts, tiesiskuma sistēmai, tur, kur tirgus arī ir liels. Un es domāju, ka tas nav apmierinošs situācijas risinājums iekšējiem tirgumam. Tagad par nepieciešamību. Manuprāt, nepieciešamība praktiskā līmenī ir ļoti liela. Nu, tipisks piemērs. Četrus gadus par to runāju. Ja es lielu uh, dārgu objektu, preci, kas ir dārga, nu, piemēram, mašīna vai kaut kas tāds uh, pārobežu kontekstā pārodu Un uh, es uh, iesaistu kvalificētu advokātu un maksāju par to. Un šim advokātam vajadzētu būt stāvoklī atrast, respektīvi vajadzētu būt spējīgam atrast tādu līgumu formu, kas atbilst manam darījumai. Bet ja es esmu neliels patērētājs, kas nu varbūt, ka uh, pērk preci, kas maksās 150, 200 eiro, 100 eiro uh, no uh, citas valsts. Un praktiskais piemērs ir uh, leduskaps Diseldorfā. Uh, Ieskatos internetā, nopērku no interneta piedāvātāju īrijā leduskapi. Un šo leduskapi man piegādā Rumānijas uzņēmums. Tad šis uh, leduskapis, kas maksimāli maksā 150 eiro, piemērojumās patērētāja tiesības, ja ir uh, kaut kas uh, neīsti kārtīgi noticis, tad uh, spēkā ir Vācijas tiesības. Jautājums, vai uh, ir līgums pareizi noslēgts, tad ir spēkā īrijas likumdošana, un ja kaut kas notiek transporta laikā, tad spēkā ir Rumānijas tiesības. Un tagad mēs var doties pie uh, um, advokātu un teikt, ka manas patērētāja uh, tiesības ir apdrošinātās pie liela Vācijas apdrošinātāja. Un tad jūs taču nedomājat, ka kolēģis advokāts, kas 50-60 eiro no visa tā var jā, nopelnīt, ka viņš izvērties īrijas un Rumānijas uh, tiesiskās sistēmas, lai dotu man tādu kvalificētu lēmumu. Jūs taču nedomājat, ka tiesnesis, kas pēc tam Diseldorfā lems par šo jautājumu, viņš izvērtēs īrijas un Rumānijas un Vācijas tiesi mm, aktus un tad kopā uh, lems, ja viņam ir tūkstošiem līdzīgi gadījumi, par kuriem viņam jālemj katru gadu. Tas ir tieši tas gadījums, uh, par kuru Šulta Nelkas kungs profesors runāja. Uh, Un, lai pārtrauktu tieši šo situāciju, manuprāt, mums ir nepieciešams šāds instruments, un tādēļ ir arī saprātīgi, kādēļ mēs tā darbojamies. Un lielākā daļa to, kas strādā praksē, tiesneši, advokāti, tie, kas strādā Eiropas patērētāju aizsardzību centros, viņi atbalsta šo projektu. Nu, tagad saprotamība, par to arī tika runāts. Es domāju, ka tas tiešām ir pareizi, mums jāparūpējas par to, lai tās ir pēc iespējas tādas saprotamas tiesības, kas, nu, pēc iespējas arī katrs uh, atsevišķais varētu saprast. Bet, nu, arī daudz nacionālās tiesības īstādas nav. Ja es paskatos uz Vācijas uh, likumdošanas sistēmu, tad ir tādi paragrāfi, kas ir sarakstīti pirms simts gadiem, un izņemot juristus, tos neviens, bet nu neviens nesaprot. Līdz ar to es domāju, ka mums vajadzētu uh, sastādīt saprotamas tiesības, bet nu galu galā tās ir kas tāds, ko pievienos praksē strādājošie, nevis patērētājs, nu katrā atsevišķajā gadījumā lasīs. Nu tas ir fakts. Ko mēs domājam parlamentā par šiem jautājumiem? Par a, aptvērumu tas ir jāmaina. Tas ir pilnīgi skaidrs. No diskusijām ir pilnīgi skaidrs, ka tā ir primāra elektroniskās tirdzniecības problēma. Tas ir pilnīgi jauns tirgus, kas ir būtībā pēdējos desmit gados a, radies un jāpadomā. Ja mēs ejam pirmos a, soļus a, šajā likumdošanas virzienā, tad šie jaunie tirgi, jaunais aspekts ir jāievēro. Un pēdējais. Domāju, ka citi pasākumi, piemēram, datu bāzes vai tipveida līguma uh, radīšana, ir tādi uh, saprātīgi pasākumi, bet tos tā pavadoši ir jādala. Tam nav jāaizvieto šīs opcionālās tiesības, jo tas neatrisina uh, problēmas. Es domāju, ka nu galu galā mēs lemsim par tādu priekšlikumu, kas uh, būs saistīts ar augstu patērētāju aizsardzību līmeni. Tā ir tā cena, kuru būs jāmaksā uzņēmumiem. Uh, par to, ka nevis 28, bet divas sistēmas pēc tam būs tad nākotnē būs spēkā, proti tā, kas attiecas uz viņiem pašiem un, un tā, kas attiecas uz pārobežu uh, tirdzniecību. Līdz ar to līmenis būs ļoti augsts, bet nu, tas nebūs tā, kā izmeklēt labākos gabaliņus. Eiropas patērētāju vairākumu. Es domāju, ka tas ir ļoti būtiski. Tas novedīs pie patērētāja aizsardzības uzlabošanās. Tas būs labāks nekā direktīvās noteiktais, un līdz ar to patērētāju vairākumam tas būs būtisks uzlabojums. Tie bija tie komentāri, kurus es gribēju kā parlamenta referents izteikt. Paldies! Sirsnīgs paldies, dargais kolēģi Lēns kung. kungs. Nu, jūs runājat praktiski par visiem problēmu laukiem. Ir sarežģīti uh, turpināt, bet tie vēl nav noslēdzošie vārdi, tie vēl nāks. Nu, es arī visu laiku esmu domājis par šo izkristalizēto domu un arī gribētu varbūt uh, turpināt izskatīt šo jautājumu un uzdot šo jautājumu tālāk. Vai mums nav vai, daudz vairāk jāfokusējas uz uh, tiešsaistes tirdzniecību? Noteikti, ka būs arī komentāri par to. Bet sākumā došu vārdu Simeonīdis kungam, lai viņš varētu atbildēt uz tiem jautājumiem, kas tikko tika uzdot. Um, uh, thank you, Mr. Chairman. Paldies, priekšsēdētāji. Patiesībā es uh, uzskatu, ka man tika uzdots tikai viens jautājums, bet var atbildēt arī uz citiem jautājumiem, ja vēlaties bet es domāju, ka ir citi kolēģi, kas ir uh, kvalificētāk, lai atbildētu uz šiem jautājumiem, piemēram, Staudenmajer kungs. Man uzdeva jautājumu par laiku, kādēļ mēs gribam nogaidīt, nevis darīt tagad. Es patiesībā runāju par šo laika elementu nedaudz citādā kontekstā. Uh, Piemēram, iedomājieties, kādu labumu varētu dot harmonizācijas jomā šā instrumenta pieņemšana. Un ja tas viss notiek uh, brīvprātīgi un horizontāli, ne tikai attiecībā uz pārobežu tirzniecību, bet arī uz tirzniecību dalību valstu iekšienē bet um, jūs pieminējāt laika elementu. Šobrīd uh, jautājums, cik ilgu laiku pracīs šis process. Es nedomāju, ka mums vajadzētu meditēt un spriedelēt, bet mums vajadzētu tiešām strādāt katru dienu. Tomēr ir jābūt realistiem. Tas ir milzīga apjoma projekts un arī diezgan sarežģīts projekts. Pat ja visi būtu ar mieru, tad uh, pat uh, šā projekta apspriešana padomas darba grupā prasītu ilgu laiku. Ir 27 dalību valstis ar atšķirīgām vai līdzīgām uh, tiesiskajām tradīcijām un uh, Uh, balstoties uz šo mēnešu pieredzi, es varu teikt, ka dažkārt mēs jutāmies vīlušies, ka uh, darbs veidās uz priekšu tik lēni, bet tas viss tomēr ir saprotams. Un tāpat ir jāatvēl pietiekams uh, laiks, lai uzklausītu visus viedokļus, lai izdarītu visu pareizi. Uh, tirgus var vēl nedaudz pagaidīt un pa vislabākajā uh, gadījumā, ja visi būtu vienisprātis, bet šobrīd jau vēl ir arī skepse uh, izskanējusi un arī citos fórumos ir bijuši skeptiski viedokļi. Tātad pat ja visi būtu vienisprātis, tad ņemot vērā šā projekta sarežģītību, tad būtu nepieciešamas trīs vai četras prezidentūras, lai šis projekts tiktu apstiprināts padomē varbūt, ka šo laiku mēs varētu izmantot, lai labotu visus uh, konstatētos trūkumus un uh, kopīgiem spēkiem padomē, parlamentā un komisijā strādā. Tātad mums vēl ir ilgs ceļš uh, ejams, bet es gribu būt optimists, skatīties tālākā nākotnē un raudzīties uz tiem iegūmiem, ko mums varētu dot šis projekts. Tātad tā bija atbilde uz to jautājumu, kas tika uzdots man. Uh, Es varu censties atbildēt arī uz citiem jautājumiem, bet es domāju, ka ir arī uh, zālē citi uh, kolēģi, kas ir, uh, var labāk atbildēt uz šiem jautājumiem arī Staudenmajer kungs. Paldies, saka priekšsēdētājs, tad tā arī rīkosimies. Mums Šulte Nalkes kungam tika uzdots jautājums par to, vai arī valsts var iesaistīties un arī par uh, līgumu tiesībām. Jautājums par to, vai valsts var izmantot arī līgumus. Un tagad par tiešsaistes uh, tirdzniecības. Tagad runāju tikai par patērētāju klienta pusi. Atbildi viennozīmīgi ir nē, valsts to nevar. Jo, nu, valsts nav ekonomika, ne patērētājs. Problēma ir daudz dramatiskāka. Tas skar arī politiskās partijas fondus un apvienības. Šis projekts, proti, uzņēmēji varēs, jeb gribēs pārdot tikai uh, no juridiskas pro, personas uh, vienkāršam patērētājam tas ir uh, nefunkcionāli. Tas ir direktīvas uh, ierobežojuma pārkāpums. Ja direktīva netiek transponēta, tad arī valsts darītais tiek pārkāpts. Un ja mēs tagad domājam par tiešsaistes jomu, tad es domāju, ka ievērojot klientu loku, var, no tā vienkārši var atteikties. Saržģītāks jautājums ir, kāda situācija ir piedāvātāja pusē. Vai valsts var drīkst to izmantot kā piedāvātājs? To vēl varētu atļaut, bet ja tagad piegādātājs pārdos nepiegādātājam, piemēram, tā kā eBay to izmanto. Bet, nu, skatoties uh, no to perspektīvas, kas ir sagatavojuši šo dokumentu, tad projekts ir daudzos punktos jāpārskata. Otrs jautājums - procesuālās tiesības un kura tā, tiesa ir piekritēga. Daudzos gadījumos var ļoti vienkārši uz šo jautājumu atbildēt, priekšsētājs jau daļēji uz to atbildēja. Tas ir, tā ir tiesa, kas ir, kas atrodas uh, patērētāja dzīves vietā, un tas izliet no, izriet no Briseles viens regulējuma pakotnes. Bet es domāju, ka tas nav tāds ideāls scenārijs, ja mēs uh, primēri skatāmies uz to, ka, protams, būs dažādas strīdus punkti. Nu, uh, Vācijā tie būs pirmās instances tiesa, Francijā mm, miertiesneši un arī uh, citās valstīs atbilstoši citi uh, tiesneši. Uh, tiesas to vienkārši nespējas padarīt dažādu iemeslu dēļ, un līdz ar to nu, tas nebūs tāds ļoti atraktīvs gadījums. Ideālā gadījumā ļoti augsts procentu uh, daudzums uh, varēs tikt atrasināts tieši saistas uh, korespondences jomā, un tie, kas pēc tam vēl nav apmierināti ar risinājumu, tie varēs vērsties valsts instancēs, lai rastu risinājumu. Otrs jautājums par uh, tiešsaistes strīdu risināšanas iespējām un tiesu sistēmām, kas ir piekritīgas, um, nu, praktiski, nu, pilnīgi traka situācija vietējās tiesas, kur nav ne specializētu advokātu, ne atbilstošu uh, bibliotēku, viņiem jāsalīdzina dažādas tiesiskās sistēmas, un viņiem jāsalīdzina, vai patērētāja aizsardzības uh, likumi nav, uh, nenostāda patērētā sliktākā situācijā nekā uzņēmums aizstāvošie likumi. Un, protams, ka 6.2 punkts nosakrīt nu, to, ka nu, nevarēs uh, ļoti precīzi izmantot to, vai nav kāda izdevīgāka sistēma kaut kur atrodama, bet nu katrā gadījumā runājot par situāciju, kāda ir tagad, jāsaka, ka nemainot tiesu piekritību, vienkāršošana, kāda ir plānota, tā uh, dotu nu, tādu ļoti, ļoti lielu uh, pieaugumu tieskai drošībai, it īpaši ja, um, šo projektu vēl nedaudz labāk uh, izstrādātu. Paldies! Paldies! Tagad vēl trīs runātāji - Nerancis, Margarita Zederfeld un profesors Štādenmajers. Un tādā kārtībā uzsākšu arī runātājus. Tā tad, kā pirmais kolēģis Nerancis. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Es neuzdošu jautājumus. Es gribētu tikai skaidrot uh, manu nostāju. Esmu ļoti gandarīts par to, kā šeit tiek tiek runāts par pilnīgu harmonizāciju. Jau 2010. gadā par to runājām kādas konferences ietvaros šeit Briselē. Un esam ļoti iepriecināti par šo regulas projektu. Pāris vārdu par to. Ja tiks veidotas divas paralēlas sistēmas ar iespēju izvēlēties vienu vai otru, tad tas uh, novedīs pie ļoti sarežģītas krīzes, uh, strīdu risināšanas uh, sistēmas, un tas novadīs pie nedrošības. Kā tad risināt strīdīgus jautājumus? Par to tika runāts arī dažos no priekšlasījumiem. Otrajā pantā, uz to vēlos atsaukties, tiek runāts par to, ka šis uh, projekts nav saistīts ar trīspusējiem tekstiem un tiem līgumiem, kas ir spēkā komerctiesībās. Tika runāts par to, ka risinājumi ir ārkārtīgi detalizēti, lai arī tiešām uh, mēģinājām tā ļoti mēģināju tā ļoti skaidri izteikties, un arī tik runāts par to, kas ir šī teksta adresāts, pie kā šie teksti vēršas. Nu, šie teksti ir domāti tiem, kas vēlas augstāku aizsardzības pakāpi. Advokāti iesaistās jautājumu risināšanā tikai tad, kad ir bijušas kādas problēmas. Un runājot par uh, šo dokumentu ir fragmentācija, ir pārobežu situācija, tad arī uh, dažādu divpusēju pārdošanas gadījumi, lieli uzņēmumi, mazi uh, uzņēmumi un uzņēmēji un patērētāji. Tā tad ļoti specifisks sistēmas tiek skatīts, tas noved pie tā, ka uh, daži pirkumi ir iekļauti šajā sistēmā un citi nē. Kas um, novad nu, pie tā, ka jāuzdod jautājums, vai šī uh, fragmentācija ir saistīta ar, ar lielāku drošības pakāpi un kāda uh, tad ir uh, iespēja izvēlēties. Tātad, nu, praktiski uh, jums ir iespēja izvēlēties kādu, uh, kādu tiesiskā sistēma tiek. Ja, izvēlēt. Un es domāju, ka to varētu uh, nosaukt, ka tas ir bīstami uh, juridiskai sistēmai un uh, tiesiskumam uh, Eiropas Savienībā. Varbūt arī mūsu uh, rīcībā ir uh, dažādi uh, skaitļi, un, piemēram, uzņēmums, ko tas attiecas, un es septītais pāns, piemēram, par to runā, tāpat arī preces vērtību nosakot Tas jāievēro. Tā ir vērtība, kas izmainās eh, gada no gada atkarībā no inflācijas. Bez tam eh, būtu jābūt arī skaidrībai. Piemēram, eh, attiecībā uz regulu un citiem instrumentiem, kurus patērētājs varētu izmantot. Tika runāts arī par vīnas vienošanos un uh, Tāpat arī gribu atsaukties uz uh, direktīvu numur 29 par uh, negodīgu uh, pārdošanas praksi iekšējā tirgu. Tāpat arī gribu atsaukties uz 31. Mm, tīr, uh, direktīvu, kas tika pieņemta 2000. gadā. Toreiz runāja par informācijas sabiedrības komerciālajiem aspektiem, kā arī 35. direktīva Roma 1 par pielietojumu uh, tiesisko sistēmu parādu gadījumos. Nu, diemžēl man nav pietiekam daudz laika, lai visu to izskaidrotu. Bet uh, kolēģi, kas uzstājās, uh, teica arī tā, ka Vācijas uh, likumi uh, ir dažkārt uh, jau veci, bet tie rada drošību, un juridiska drošība ir tas nozīmīgākais, kas mums vispār ir. Paldies par laiku uzstāties! Paldies, ļoti labprāt devu jums vārdu. Nākošā runātāja eh, Söderfelds kundze no Zviedrijas. Paldies, priekšstādātāja kungs. No Zviedrijas puses gribu teikt, ka šī eh, regula ir gan nozīmīga, gan arī svarīga. Tā a, eh, dos iespēju paplašināt pārobežu tirdzniecību. Un vienlaikus gribu uzsvērt arī to, ka šeit ir vairākas tādas detaļas, kuras vajadzētu, un vairākas sadaļas, kuras vajadzētu um, dziļāk un labāk izstrādāt, un arī skaidrāk izstrādāt. Arī tādēļ, lai uh, partneri varētu izmantot un gribētu izmantot uh, šīs komerctiesības, jo ja neviens to negribēs izmantot, tad būsim tādā pašā situācijā kā sākumā. Un tagad par šo jautājumu, kā uh, ir jābūt vēlmei izmantot šo uh, risinājumu. Gribu pieminēt pāris jautājumus, kas īpaši Zviedrijas uh, skatījumā ir uh, ļoti būtiski. Tātad pirmais jautājums - līmenis. Ir jābūt sabalansētai situācijai, m, mm, patērētāja aizsardzības uh, noteikumiem jābūt vismaz tikpat uh, augstiem kā starptautiskajās tiesībās. Tas nozīmē, ka nu, visam jābūt uh, samērā skaidri uh, un viennozīmīgi formulētam, lai tas ilgāku laiku būtu spēkā. Nu, piemēram, darījumi tieši saistē internetā vai arī uh, attiecībā uz pirkumiem kādā veikalā. Un otrs jautājums, man liekas, ka ļoti nozīmīgi ir tas, ka uh, cilvēkiem jāsaprot šis likums, par to jau runāja daudz iepriekšēji runātāji. Uh, līgumslēdzējām pusēm, ja tās lemj starp nacionālo un Eiropas tiesiskumu, jāsaprot atbilstošās sekas. Ja līgumslēdzējas puses to nesaprot, tad tās atteiksies no Eiropas likumdošanas priekšrocību izmantošanas, un tas arī ir skaidrs no šīs Eiropas komerctiesībām atteiksies. Tādēļ jābūt ļoti skaidram formulējumam. Nākošais punkts. Šajā eh, juridiskajā tekstā ir jābūt skaidram norobežojumam un uh, jāfokusē uzmanība uz to, kas ir ietverts un uh, jābūt skaidrībā arī, kas uh, netiek iekļauts uh, šajos noteikumos. Un formulējumam ir jābūt ļoti skaidram. Un noslēgumā es gribētu teikt, ka regulai jābūt īstenojamai. Ir jābūt iespējamam pielietot šo risinājumu, tādēļ jābūt ļoti skaidram, kā jau teicu, norādījumam uz to, kas ir iekļauts, kas nav iekļauts un kad nacionālās tiesības jāpiemēro un kad nē. Ja tas uh, viss tiks noskaidrots, tad visnotaļ ir iespējams, ka uh, darījuma partneri aktīvi varētu pieņemt lēmumu izmantot šīs Eiropas komerctiesības. Ja mēs to nenoskaidrosim, tad, nu, diemžēl, viss tas, par ko esam šodien diskutējuši, nebūs produktīvi. Tas ir mūsu Zviedrijas redzējums un priecājamies par iespējamo sadarbību un uz nākošo dokumentu, ko saņemsim Zviedrijas parlamentā. Paldies! Paldies, profesor Štaudenmaier kungs. Nu, daudz, kas tika pieminēts. Jūs varat uh, runāt par daudziem jautājumiem, bet par diviem punktiem ir īpaši uh, jautājumi. Pirmais ir tāda spēcīgāka fokusēšana, nu vismaz tā es gribētu teikt, uh, tieši saistsardniecība un arī kompetences 114 uh, pants, arī Eiropas um, kopienties lēmumu. Un kā jūs to komisijā vērtējat, kā arī uh, visi citi jautājumi, kas šeit tika uzdoti. Lūdzu, jums vārds. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Raised four points, actually. Es, uh, centīšos uh, atbildēt uz divu, diviem jūs minētiem jautājumiem. Es pats pieminēju četrus punktus. Tātad es uh, Eh, tika eh, Sārs Alans Bīs un eh, Baunes minēja apvienotās karalistes aicinājumu sniegt liecības un tika saņemt 40, 23 atbildes no patērētājiem tās bija negatīvas. Kopā bija 43 atbildes. Šeit bija dažādi juristi, organizācijas, asociācijas, bet ko interesanti es konstatēju, bija diva at, divas atbildes - mazo uzņēmumu federācija un mazumtirzniecības asociācija Eh, bija iesniegušas atbildes, un eh, šīs divas organizācijas apvieno mazumtirgotājus gan mazus, gan ļoti lielus, un šo divu organizāciju atbildes bija pozitīvas, un kādēļ tā tas ir. Un eh, gribu norādīt vienu lietu. Apvienotā karaliste ir tā valsts Eiropas Savienībā, kur vairākums patērētāji no citām valstīm iepērkas tiešsaistes režīmā. Un es pieņemu, ka šīs divas jumta organizācijas, kuras apvieno visus e, apvienotās karalistes mazumtirgotājus, vēlētos, lai pastāv šāds e, kopīgs Eiropas komerc likums. Un otrs, eh, otra lieta, par ko vēlos runāt, ir eh, juridiskais pamats. Lēns kungs jau pieminēja, ka trīs juridiskie dienesti ir apstiprinājuši eh, komisijas izvēlēto pamatu proti līguma 114. pantu. Negribu vairāk komentēt, bet ja mēs palūkojamies Eiropas Savienības tiesas jurid judikatūru, tad šis 114. pāns kā tiesiskais pamats, ko izmanto komisija, runā par šķēršļiem tirzniecībai. Un nav grūti pierādīt to. Tātad, ja mēs apskatām līgumus starp uzņēmumiem, tad šeit var būt atšķirīgs nacionālais regulējums, kas atsevišķos jomās iet tālāk par kopienas tiesību aktiem vai regulē tādas jomas, kas, neregu, kas nav regulētas Eiropas Savienības tiesību aktos un attiecībā uz patērētājiem. Šīs atšķirības rada reālus šķēršļus un ekonomikai rada papildus izdevumus. Runājot par vienas valsts eksportu, tad šeit ir runa par desmit uh, tūkstošiem eiro un trīs tūkstoši eiro izmaksas ir tikai vienas uh, mājaslapas pieskaņošanai. Un ja to visu saskaita, tad šie papildu izdevumi veido viena maza uzņēmuma gaza apgrozījumu. Līdz ar to šeit šīs izmaksas var tiešām kavēt tirzniecību. Un tādēļ šie uh, uzņēmumi, kas darbojās, bieži vien izmanto tik, izvēlas vienu vai divas dalību valstu, ar ko tirzda, tirgoties. Ja uh, runājam par biznesu to biznesu, tad arī šeit ir uh, konstatējami reāli šķēršļi tirzniecībai. Un līdz ar to var jau pamatot 114. panta izmantošanu kā tiesisko pamatu. Tālāk par uh, papildus tiesisko pamatu pantu 352. Tas jau tiek izmantots tad, ja 114. panta izmantošana nav iespējama. Un komisijas iesniegtajā priekšlikumā uh, ir paredzēts eh, risināt konstatētās problēmas. Mēs esam aptvērumu pieskaņojuši tā, eh, uzņēmēju patērētāju līgumi un mazo vidējo uzņēmumu līgumi un konstatētās problēmas tiek risinātas. Bet mēs eh, neaptveram darījumus vienas valsts iekšienē un darījumus starp uzņēmumiem un pat ja mēs uh, izmantotu po, tīri hipotētiski šo pāntu 352, tad mums ir jāpalūkojas uz Eiropas uh, Savienības uh, tiesas judikatūru un konkrētām lietām, tad šeit ir konstatējams lielas atšķirības par Eiropas kooperatīviem un uh, tirzniecības zīmju uh, lietas. Uh, Tātad šeit bija uh, izveidota Eiropas kooperatīvu savienība ar jauniem statūtiem, un šeit nekas netika uzspiests, bet uzņēmumiem bija iespējams uh, pārvietot kooperatīvu no vienas valsts uz otru, veidojot jaunu juridisko personu un jaunu intelektuālā īpašuma vienību. Tas e, Tāpat e, ir e, šādas normas likumos var veidot tikai likumdevējs un šādos gadījumos tiek izmantots 352. līguma pants. Bet mūsu gadījumā situācija ir atšķirīga. Mēs neveidojam Eiropas tirzniecības līgumu vai uh, Eiropas uh, kooperatīvu, bet mēs tikai dodam iespēju divām pusēm brīvprātīgi modificēt tirzniecības līgumu, izmantojot normas, kas ir spēkā nacionālajā likumdošanā un nacionālā uh, tiesību sistēmas ietvaros ir iespējams izvēlēties um, atbilstošās normas. Un tādēļ šis 352 pāns šeit nav piemērojams šajā gadījumā. Krīgera kungs uh, runāja par patērētāju brīvu izvēli. Es domāju, ka šeit ir pārpratums attiecībā uz komisijas preses paziņojumu. Mēs nekad neesam teikuši, uh, ka būs iespējams izvēlēties patērētājiem starp Eiropas komerc likumu un nacionālajām tiesību normām. Tā mēs nekad neesam teikuši. Šeit ir runa par uzņēmēju piedā eh, pārdevēju tiesībām izvēlēties kādu sistēmu piemērot. Kas kāda izvēle paliek patērētājiem. Patērētājs var nepirkt šo preci, viņš var doties uz blakus esošo veikalu, kur ir uh, iespējas uh, nodot atpakaļ preci, apmainīt preci, ja viņš nav apmierināts, kur uh, valda uzticības starp pārdevēju un pircēju. Ja klients vēlas pārdevēju, ar kuru var parunāt, ja precē ir kāds defekts, varbūt viņš maksās 10% augstāku cenu, bet ja patērētājam ir svarīgs visi šie citi aspekti, tad viņš tā var darīt. Bet ja ne, tad uh, patērētājs var arī iepirkt šo preci internetā 10% lētāk, uh, pamatojoties uz Eiropas komerc, uh, līguma, uh, komerc likuma normām. Ja varbūt šie citi apsvērumi patērētājiem ir svarīgāk, līdz ar to patērētājiem ir iespējas, lielāks izvēles iespējas nekā šobrīd, uh, un varbūt tas arī nodrošinās iespēju nopirkt preci par lētāku cenu, vai varbūt arī pirkt preci vietējā veikalā, kas atrodas tepat tuvumā. Bet uh, tas nenozīmē, ka uh, patērētājiem tiks uzspiesti sliktāki nosacījumi nekā viņa dalību valsts uh, tiesību sistēmā. Šāds risinājums varētu nebūt pieņemams. Ir jānodrošina tāds pats vai augstāks aizsardzības līmenis, kāds ir šobrīd uh, Eiropas uh, likumdošana Uh, un uh, tāds aizsardzības līmenis, kas ir tāds pats vai augstāks salīdzinot ar visu dalību valstu tiesību sistēmām. Tas nozīmē, ka patērētājs nebūs zaudētājs, ka viņš ne tikai nopirks lētāku preci, bet arī būs labāk aizsargāts tiesiskā jomā. Šobrīd tas tā nav, jo šobrīd tirgotājs izvēlas tiesību sistēmu un pat ja pēc Romas uh, pirmās regulas sastā panta tas viss tiek darīts, tad uh, vienalga pārdevējs izvēlās, bet tagad mēs piedē, piedāvājam citas uh, lielākas priekšrocības un patērētājs katrā gadījumā nebūs zaudētājs mūsu piedāvātajā situācijā. Uh, uh, profesors Fogenauers uh, savā ziņojumā runāja par likuma projekta izstrādes trūkumiem un arī priekšstādātājs komentēja šo ziņojumu. Un tagad es gribētu atbildēt uh, profesoram Fogenaueram. Viņš norādīja kaut ko tādu, kas man likās ļoti interesanti. Viņām, viņš teica, ka šī uh, Uh, projekta stils ir labs kompromiss starp dažādiem uh, likumdošanas uh, izstrādes stiliem visā Eiropā. Es uh, uzskatu, ka tieši tādai arī ir jābūt Eiropas Savienības likumdošanai. Protams, mēs nevaram izvēlēties tikai vienu stilu. Katram likumdevējam ir uh, dilemma starp elastību un tiesisko uh, paļāvību Uh, to arī norādīja profesors Vogenauers, un tagad uh, es gribu pāriet pie projekta izstrādes trūkumiem, un tagad citēšu vāciski, jo tas, protams, ir oriģinālais teksts vācu valodā, un es ceru, ka jūs uh, tomēr spēsiet uztvert emocijas arī caur tūkojumu. Tagad citēju. Nu tā tas tiešām neiet tālāk, bet nu kam tad jānotiek? Kopš mēs šos jautājumus uzdodam, literatūra par uh, uh, projektu ir uh, jau kļūsi par nelielu bibliotēku. Ir izteikti daudz un ļoti labi priekšlikumi par atsevišķiem uh, projekta um, noteikumiem. Ļoti nozīmīgas um, uh, balses uh, runājušas par uh, likumdošanas projektu izteikšanas nepieciešamību, un neviens, nu neviens, tik tālu mēs vien varam redzēt, nav uh, ir nav atbalstījis pieņemt projektu bez izmaiņām. Tagad jūs tik varat minēt, kas to ir uzrakstījis. Jūs varētu teikt, ka šis ir paziņojums par uh, par uh, Eiropas komerclikumu, bet tas bija, tas patiesībā ir uh, teksts, ko slavenais vācu uh, zinātnieks von Gurkens ir uzrakstījis 1889. gadā. Un tā tad uh, jāsaka, ka šis uh, projekts, likuma projekts, protams, nemaz nav tik slikts, ka to, protams, var uzlabot, un to jau es arī pats uzskatu. Uh, un mums ir tagad jāatgriežas pie profesora Simeonīdis teiktā. Divās sanāksmēs Kipras prezidentūras laikā esam saņēmuši labus ieteikumus no dalību valstīm par desmitās nodaļas formulējumiem, un mēs apspriedām tikai desmito nodaļu šajā sanāksmēs. Tas nozīmē, ka kaut kad vēlāk mēs arī nonāksim pie jautājuma par aptvērumu un uh, mums arī var būs uh, diskusijas par ierobežojumiem uh, tiešsaistes tirzniecībā, bet šī diskusija šobrīd ir priekšlaicīga. Un, Tātad galvenais jautājums ir šīs priekšlikums, un, protams, arī komisijas priekšlikumu var uzlabot. Un tagad es vēlreiz citēšu, lai komisija padome un parlaments uzlabo šo priekšlikumu, kā to teica Simenionīdis kungs. Sirsnīgs paldies Štādmaier kungam par viņu teikto. No vienas puses šodien mēs redzam, ka ir nepieciešamība izstrādāt kopēju Eiropas um, komerc uh, likumu un regulējumu šajā jomā. It īpaši, man liekas, um, daudz tik runāts par tiešsaists uh, jautājumiem, bet mēs dzirdējam ļoti daudz atklāts jautājumus un pie tiem ir jāstrādā. Un ja es tagad uzklausu jūs, profesors Štādmērkungs, un sapratu pareizi, tad jūs arī pieminējāt Vācijas uh, uh, likumdošanu un. Uh, Uh, nu, jā, labi, arī daļēji tās tika manā dzimtajā pilsētā izstrādājušas, un arī komisija pie šī dokumenta ir mēģinājusi strādāt katrā gadījumā vairākus uh, piegājiens tā uh, izmantoja, lai šo dokumentu kaut kā izskatītu un līdz 90. gadam aktīvi strādāja. Bet nu, jautājums ir par to, kā mēs problēmas varam atrisināt, un es pats nevaru atbildēt šo jau, uz, uz šo jautājumu, bet man blakus sēž referents, un tādēļ um, došu vārdu klausam Hainram Lēm, lai um, noslēgtu diskusijas un uzstātos šeit mums priekšā. Paldies! Paldies, uh, cienītais uh, profesora Zensburga kungs, paldies par diskusiju vadīšanu. Nu, protams, ka ir sarežģīti runāt pēc Štaudenmaier kunga. Nu, parasti jau tā ir, ka komisija uh, izsaka priekšlikumus un likumdevējs lemj. Un likumdevējs ir parlaments un padomu. Un es gribu teikt, ka šeit nu neviens komisijas priekšlikums likumdošanas procedūrā ir pieņemts tā, kā piedāvāts. Nu, protams, ka mēs to mainīsim. Jā, tas ir uh, diskusija process. Nu, nu angliski saka arī. Uh, tāda darbība izmaiņās. Visi tie, kas ir runājuši, protams, ka visi tie runā tādēļ, lai šis likumdošanas teksts būtu gal galā labāks. Es esmu visiem ļoti pateicīgs. Paldies par visiem priekšlikumiem, ko izsaka eksperti, ko izsaka Nacionālo parlamentu pārstāvju. Un mūsu um, darba kārtība būs sekojoša. Mēs esam izstrādājuši darba dokumentu, abiem uh, referentiem tas ir pieejams, un arī pārējiem dalībniekiem tas ir pieejams. Uh, un uh, februārā, februārī, martā, pavasara sākumā mēs uh, nāksim klajā ar pirmo ziņojuma projektu Tad varēs redzēt, kādas ir tendences arī attiecībā uz aptvērumu. Mēs runāsim par problēmām, kuras šeit uzklausīšanā esam dzirdējuši un par kurām darba dokumentā tika strādāts. Iespējams arī, ka būs piedāvāti alternatīvi risinājumi. Un pēc tam noteikti, ka būs arī vēl tāda neformāla konsultācija fāze ar iesaistītajām pusēm un arī ar tiem, kas ir ieinteresēti šī jautājuma risinājumā. Uh, Tad, kad būs pirmās um, sarunas ar īrijas prezidentūru noslēgts, kā šo projektu turpināt, tad mēs uh, sadarbībā ar, abē, mm, ar uh, sadarbojoties abiem likumdevējiem turpināsim darbu. Es varu jums solīt, un tas ir pilnīgi skaidrs arī mūsu mērķis šeit parlamentā. Uh, strādāsim ļoti rūpīgi ar likumdošanas uh, dokumentu. Mūsu mērķis ir galu galā izstrādāt tādu likumdošanas uh, dokumentu, kas būs veiksmīgs. Mēs negribam izstrādāt tādu, kas būtu, nu, teiksim, nedzīves no paša sākuma. Mēs gribam tādu, kas būtu, būtu interesants, izmantojams, akceptējams, un tam ir nepieciešams laiks. Uh, profesors Zensburgs runāja par to, cik daudz ir bijis nepieciešams laiks, lai nacionālās tiesības pārveidot tādā e, visas Vācijas risinājumā. Nu, visdrīzāk, ka tik daudz laika mums nebūs nepieciešams. Mēs ne visas civiltiesības skatīsim visus jautājumus un ne visas uh, dimensijas uh, likumos par pirkšanu, pārdošanu, bet nu, diskusijas par šo dokumentu, gribu tikai atgādināt, nu, ir um, būtiski senākas. Um, sākās starp 80. gados, Landau komisijas laikā, 80. 90. tika strādāts. Nu, tie ir tādi tā kā sagatavošanās darbi šim projektam. Līdz ar to nu, darba veikts jau gadu desmitiem ilgi, un es domāju, ka esam nonākuši punktā, kad laiks ir nobriedis, lai mēs radītu tādu konkrētu izmantojumu produktu. Uh, procedūra, kā tā turpin, turpināsies. Juridiskā komiteja pirms pāris dienām pieņēma lēmumu, ka nākošgad mēs noturēsim konferenci līdzīgi tai kā šodien. Tā notiks uh, nākošā gada otrajā pusē, un tad runāsim par attīstībām un progresu un par apmaiņu ar nacionālajiem parlamentiem. Ar jums, dāmas un kungi, un mēs mēģinam, mēģināsim šo, šo viedokļu apmaiņu turpināt ar jums. Un es domāju, ka tas bagātina mūs abus. Uh, apmainoties argumentiem, raugoties uz uh, priekšlikumu saturu, kā mēs vēlamies uh, uzlabot šo dokumentu, par kur runājam. Tātad sirsnīgs paldies jums visiem, ka ieradāties šodien un piedalījāties šajā konferencē. Un noslēgumā ielūdzu jūs uz pieņemšanu. Tā notiks. Pagaidiet, paraudzīšos, kur Jan ēkā, Jozefa Antala ēkā. Tā ir ēka, uz kur jums jādodas pāri tiltiņam, un pa kreisi līdz galam sekretariāta darbinieki jums palīdzēs atrast jūsu vietas. Mēs paliekam šajā pašā stāvā. Jums nav jākāp pa kāpnēm, nav jābrauc ar liftu. Tur jau arī pazūd šeit mūsu dalībnieki tādos ceļos, bet nu katrā gadījumā liels paldies par ierašanos un paldies par izteiktajiem argumentiem, atbalstu un palīdzību. Paldies!